I think we can start. Kolēģi, es domāju, ka varam sākt darbu. Kolēģi, kolēģis, dāmas un kungi, sāksim šodienas sanāksmi. Šī ir pēdējā sanāksme pirms vasaras pārtraukuma, un tāpēc novēlēšu jau tagad jaukas brīvdienas, un cerēšu, ka septembrī tiksimies ar jauniem spēkiem. Šodien te klāt mums ir īpaši apmeklētāji no Lejas Saksajas, Gezīna Maisnere, ielūdza Uh, Lejas Saksējas transporta apvienības pārstāvjus. Sveicam viņus! Un, bija... Un tad vēl viens īpašs viesis, uh, Lejas Saksējas Lantāga spīkere Suzāne Menge. Sveicam arī viņu! Es ceru, ka darba kārtība var tikt pieņemta, ja nav iebildumu. Iebildumu nav. Un, ja neviens neiebilst, tad var arī apstiprināt 15. jūnija protokolus. Vadītāju paziņojumu šodien nav, tāpēc uh, runāsim par paziņojumu par padomis nostāju pirmajā lasījumā par tehniskajām prasībām attiecībā uz iekšējo ūdenstaļu kuģiem. Uh, Tad tehniskie noteikumi iekšējo ūdensceļu kuģiem man vajadzētu saskaņā ar reglamentu uh, pastāstīt par procedūru. Parlamenta priekšstādātājs 22. jūnijā plenārs sēdē uh, izklāstīja padomas nostāju uh, pirmajā lasījumā un atbilstoši 66. panta otrajam punktam reglamentā ir paredzēts, ka padomes nostāja eh, tiek iekļauta darba kārtībā pirmajā sēdē atbildīgajā komitejā kā pirmais punkts. Tātad pirmajā sēdē pēc paziņojuma prezentācijas. Un tāpēc šodien mēs to arī skatām kā pirmo saturisko punktu. Mēs esam saņēmuši padomes nostāju un oficiāli sāksim otro lasījumu šim tiesību aktam. Uh, referents sagatavos savus ieteikumus otrajam lasējumam, par to balsosim 1. septembrī, bet es katrā gadījumā esmu izpildījis savus pienākumus, diskusija šodien nav paredzēta, tikai informācija. Piektais punkts e - EASA regula. Referents Marijāns Žans Marinesku. Un mēs runāsim par grozījumiem Maijā Marineska kungs sagatavoja savu priekšlikumu. Esam saņēmuši vairāk nekā 160 grozījumus no kolēģiem. Kadreiz mums bija jau arī pāri diviem tūkstošiem grozījumu, tad šoreiz tikai 161, bet tas arī nav maz. Lūdzu, Marineska kungs. Lielas paldies! Jā, tik tiešām. Tad kādreiz bija 800 man arī ir 160. Eh, es gaidīju vairāk nekā 2000, tā kā labi, ka nav tik daudz. Es esmu izskatījis visus šos grozījumus, un es domāju, ka mēs varam rast kompromisu par gandrīz visiem grozījumiem. Daži ir tiešām ļoti noderīgi, un es domāju, ka kopumā mēs sagatavosim ļoti labu atzinumu. Man būs daži komentāri tikai un vienīgi par eh, tādiem eh, sarežģītākajiem jautājumiem. Apkalpošana uz zemes ir pirmā. Tad eh, drošībai kritisks lidostu aprikojums, vispārīgs aprikojums, te ir daži grozījumi. Un tad certifikācijas jautājumi. Tā jāsaka, Zemes apkalpošanas asociācijas atbalsta šo priekšlikumu, tāpēc, ka te ir runa par deklarācijām, eh, ko sagatavo organizācijas, un es domāju, ka mums izdosies sasniegt kompromisu, eh, kas būs labvēlīgs mūsu rūpniecībai. Piemēram, runāt par Frankfurtas lidostu, tā atbalsta šo priekšlikumu. Biju arī nedaudz pārsteigts, tāpēc, ka bija daudz grozījumu, uh, kas ierosināja aizstāt deleģētos aktus ar īstenošanas aktiem. Parasti uh, ir uh, tieši pretēji, parasti parlaments vēlas deleģētos aktus. Bet tika arī uh, pieprasīts, piemēram, veikt certifikāciju uh, elektronikas uh, personālam. Es zinu, ka EASA gatavo jau attiecīgos dokumentus par šo priekšlikumu. Ir strīdīgi jautājumi par brīvprātīgo pilnvaru nodošanu, tad tie ir tad divi dažādi virzieni. Daži vēlas stingrākus risinājumus, citi vēlas atkal šos noteikumus mīkstināt. Ir arī daži grozījumi par drošības jautājumiem, par EASA iesaisti drošības jautājumu risināšanu, par valdi e, notiek diskusijas. Ja jūs vēlaties manu viedokli par to, tad es uzskatu, ka vajadzētu tikai e, būt tikai vienai pārvaldei, vai tā būs valde vai pārvalde, kā mēs to sauksim, bet vajadzētu tiešām tikai nelielu tādu struktūru, nevis 28 locekļus par nodevām. Tad par to, ka daļa nodevu vajadzētu no eiro kontroles eh, nodot EASA. Atgādināšu, ka 9. gadā mums bija ziņojums par ATM nodošanu no eiro kontroles EASA aģentūrai. Un tagad ir līdzīga situācija šeit. Lūk, no nu manas puses tas arī viss. Paldies! Jā, paldies! Šodien mums jāstrādā ātri, un mums vajadzēja šo ziņojumu pārlikt uz šodienas sākumu. Tātad referentam divas minūtes, pārējiem pa minūtei. Gabriela Praisa. Wir sind in den letzten Monaten pēdējos mēnešos mēs esam tiešām pavirzējušies uz priekšu, un mēs redzam, ka ir tik daudz grozējumu. Tas nozīmē, ka kolēģi tiešām ļoti intensīvi ir skatījuši šo tēmu. Un es gribētu jau tagad pateikties visiem par veiksmīgo sadarbību. Daudzas tēmas, uh, kas mums ir svarīgas, manai grupai un arī man pašai, uh, tika skatītas, arī citas grupas iesniedz savus priešlikumus vairākās jomās. Uh, bija arī uh, viedokļu saskaņošanās starp politiskajām grupām. Tad paldies visiem par vienošanās parakstīšanu. Prieks par to, ka sociāldemokrāti ir pievērsušies sociālajiem noteikumiem, darba noteikumiem. Šī tēma manai politiskajai grupai un man pašai ir ļoti būtiska, un es domāju, ka mums ir visas izredzes sākotnējo komisijas priekšlikumu būtiski uzlabot. Tad nulles stundu līgumi, piemēram, ir eh, jāmazina un pat jālikvidē. Un eh, tāpēc priecājos par lielu grozījumu skaitu. Eh, par apkalpošanu uz zemes pašlaik viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Es pati joprojām uzskatu, ka vajadzētu apkalpošanu uz zemes iekļaut regulā. Mēs jau redzējām vairākus grozējumus, un mēs vēlamies uh, Eh, regulā ietvert, piemēram, arī eh, tehnisko personālu. Domāju, ka mums ir jānosēdz eh, visas likumdošanas plaisas. Paldies tiem, kas par to iestājas. Runājot par sateiksmes drošību. Kolēģi kopumā ir vienisprātis par to, ka EASA jāstrādā diezgan stingrā satvarā. Kiberdrošība ir viena tēma, tad arī uh, draudu novēršana konfliktu zonās. Uh, Uh, tas viss ir ļoti svarīgi. Esmu skeptiski noskaņota par um, citām iespējām, kas tiek piedāvātas um, EASA. Un uh, es domāju, ka uh, vajadzētu kompetenci paplašināšanu saskaņot ar starptautiskajām tiesībām. Uh, 76. pantā nepieciešams eh, veikt grozījumus. Es ceru, ka tos atbalstīs runāt par budžetu. Kā es jau teicu šajā komitejā, esmu par to, lai no 109. panta tiktu svītrots F apakšpunkts. Zinu, ka daži eh, referenti ir citās domās. Pēdējā sēdē komisija solīja konkrētāk aprakstīt un diferencēt eiro kontroles un EASA uzdevumus un kompetences. Domāju, ka tas tiešām būtu ļoti noderīgi un ļautu mums sasniegt kompromisus. Es gribētu, lai mēs vienotos par vienu nostāju, kas ļautu mums ņemt vērā arī mazos spēlētājus gaisa pārvadājumos. Mums vajadzētu runāt arī par bezpilotu lidmašīnām uh, un uh, par to izmantošanu gaisa telpās, kur šīs lidmašīnas nevienu neapdraudēs. Šī regula tik tiešām ir ļoti svarīga, un mums vajadzētu uh, šajā ziņā izmantot pareizos formulējumus, un tādi formulējumi kā adekvāti un piemēroti ir vienkārši nevietā. Paldies, Petrs Vandāls! Paldies priekšsēdētājiem. Preizes kundzes grozījuma priekšlikumi par uh, pay to fly un uh, uh, nulles uh, stundu līgumi, tas par to viņa pilnīgi pareizi izteicās. Šobrīd notiek skandāls, tas nav labi lidojuma drošībai. Uh, un gaisa satiksmes drošība, līdz ar to kopā ar uh, grupos atbalstu pareizes kundzes grozījumus. Bet um, man pašam ir grozījumi priekšlikumi par piekto sadaļu komisijas priekšlikumu, proti par uh, piektās nodaļas svītrošanu komisijas priekšlikumā. Tā būtu Eiropas iejaukšanās, izveidot pilnīgi atsevišķu aģentūru, tas ir jāizsvītro. Šī brīža situācija ir uh, pietiekama. Varbūt to var optimizēt, bet tagad eh, izveidot pilnīgi jaunu aģentūru, šis eh, ceļš nav īsti pareizs. Lūdzu kolēģis par to padomēt. Šī brīža situācija ir ļoti laba. Mums ir eh, uzraudzība nacionālajās iestādēs no ķelnes, no to pietiek. Paldies! Paldies! Gazina Meisnere. Paldies. Pat uh, reiķinājos, ja šeit domāju, ka visi ēnu referenti ir te klāt, bet uh, vai tad tiešām man jāizsakas? Jā, atvainojiet, nu, kolēģis uh, tur aizmugurē tiešām ir, kas ir arī ēnu referents, lūdzu. Uh, paldies. Es um, domāju, ka dažs netiek pamanīti, uh, bet, nu, uh, Es domāju, ka šī, šis priekšlikums ir uh, nāk īstajā laikā un ļoti savlaicīgi un ir ļoti relevants un uh, uzlabo ESA pamatregulu, uh, ka es vēlētos palikt pie priekšlikuma pēc iespējas un būtu piesardzīgs attiecībā uz grozējumiem. Bet fokusējoties uz pamatjautājumiem, mani pārsteidza redzēt uh, šos pāri pa tūkstoti grozējumu. Uh, kas ir vienkārši nu, liels skaitlis un nevajadzētu uh, tad domāt par uh, uh, skaitļiem vai datiem attiecībā uz bezpiltlidaparātiem, bet gan uzlabot gaisa attieksmes drošību. Man pašam ir gan trīs priekšlikumi par drošību par bezpilotu lidaparātiem, mm, par gaisa satiksmes kvalitāti, par drošību runājot. Man interesē kiberdrošība un pārlidojuma maršruti, lidojot pāri konflikta zonām. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka aģentūrai vajadzētu publiskot saistošas direktīvas, ja e, ir risks lidojot pāri konflikta zonai. Tas ir e, svarīgi pēc MH17 uh, avārijas, uh, ko mēs arī skatām šajā regulā, tad vajadzētu uzlabot drošību lidojot pāri konflikta zonām. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad aicinu jūs atbalstīt ar skaidru vairākumu, skaidru un precīzu tekstu. Ja mums būs domstarpības arī attiecībās ar padomi, nu, tad nākamais punkts - budžets un atbildības. Tas svarīgi gūt līdzsvaru attiecībā uz budžetu un atbildību atbildībām. Šis līdzsvars parasti ir ļoti trausls. Mums vajadzētu pieturēties pie pamat eh, regulas, eh, vai tas tā jāuzskata par instrumentu kasti. Un eh, es uzskatu, ka EASA vajadzētu iekasēt nodevas, nevajadzētu pieļaut dubultu uh, Uh, slogus. Šeit vajadzētu konsultēties ar industriju, nu, bet nu, pamatregulē jābūt šai instrumenta kastē. Runājot par bezpildu lidaparātiem, vajadzētu vairāk elastības, jo tehnoloģija strauji attīstās šai sektoram, tāpēc te jāizmanto deleģēti akti, deleģēti ne, nevis īstenošanas. Un deleģēties aktos jāskata tehniskās detaļas, tika izteikts priekšlikums referentam organizēt nelielu tehnisku brīfingu ar Eiropas komisiju, jo ir prototips, gatavs prototips delģētiem aktiem, kas izriet no jāsa tehniskā atzinuma. Mums ir kontakts ar Marineska kungu, lai organizētu šo brīfingu, lai gūtu vairāk inside informācijas par uh, uh, šo aparātu funkcionēšanu turpmāk. Paldies tagad um, Kilienu kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Es vēlētos pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu uzmetumu, jo šobrīd mūsu ziņojumā mēs esam uzlabojuši vairākus komisijas nepilnības punktus. Es pieminēšu vairākus grozējumus, kurus esam iesniegusi, kurus esam iesnieguši no manas politiskās grupas. Vispirms par klimatu. To ir eh, svarīgi atcerēties, lai darba drošība un darba atmosfēra būtu viens ar otru saistīti un par darba apstākļiem uztrauc satraucoties. Eh, mums ir jābūt tikpat eh, nobežīžamies kā par eh, lidojumu drošību. Tāpēc es iesniegusi vairākus grozījumus, citu starpā arī par to, ka pay to fly šis jēdziens, ko tas nozīmē. Kaut arī par jēdzieniem safety un security. Uh, ir neskaidrības vairākās valodās, un tas ir saistīts arī ar vairāk eh, lidotāju drošību. Piemēram, Eiropā mēs vairāk balstamies uz zinātnieku un pētījumu eh, drošības eh, apsvērumiem un domāju, ka drošības situācija ir jāuzlabo. Uh, Es esmu iesniegus arī grozījumu, kurā runa iet par lidojumu operatoru iespējām rekrutēt jaunu personālu. Esmu iesniegus arī par darba laikiem grozījumu, un es domāju, ka mums ir pietiekam daudz iespēju un instrumentu cīnīties gan pret terorismu draudiem, gan arī nodrošināt citādā veidā pasažieru drosību. Uh, Es eh, ļoti kritiski izturos pret šo te eh, padomes, eh, īstenošanas padomes izveidošanu. Domāju, ka tā būs tikai jauna birokrātiska iestāde, un mēs jau vēlamies izvairīties no papildus birokrātiskā sloga. Un visbeidzot, es vēlētos pateikt, ka es ceru, ka referents būs pietiekami elastīgs mūsu grozījuma akceptēšanā. Danke sehr. Paldies arī par to vispirms, ka kļāvāties mm, nu, tam paredzētajā, jums paredzētajā laikā. Nu, atgādinu, ka tagad runāšanas laiks ir abežots uz vienu minūtu. Lūdzu, Kohkungs. Paldies kolēģim Marinesku par um, lielisko darbu. Man gan ir grozījuma priekšlikumi, ko esmu iesniedzis, trīs uh, skar vācu valodas versiju. Tur tiešām daudz kļūdu iekšā. Uh, jo es vēlos paplašināt tās eh, kompetences, eh, lai eh, varētu labāk atbildēt šī brīža nākotnes izaicinājumiem, vajadzētu izvairīties no kompetenču pārklāšanas, īpaši pakalpojumu uz zemes, EASA jābūt tur aktīvai, bet ar diviem nosacījumiem. Visu pirms tās darbam vajadzētu ierobežoties ar drošības relevantiem aspektiem, un šie noteikumi vajadzētu šos noteikumus vajadzētu balstīt uz uh, starptautiskiem drošības standartiem. Mums ir nepieciešama skaidra likumdošana. Ja komisija šā vai tā uh, vēlas um, mm, attīstīt, um, piemērot izņēmumus darbības jomai, tad tas jāieraksta uzreiz mūsu likumdošanas tekstā. Mūs interesē uh, gaisa Uh, transporta līdzekļi, kas uh, nodarbojas ar glābšanu, meklēšanu. Te um, uh, jāparedz atsevišķi noteikumi, tad arī ir privātā sektora piedāvātāji, kas uh, veic šādus pakalpojumus, par viņiem arī nevajadzētu aizmirst. Un komisija arī piemērsusi par uh, helikopteriem, īpaši ar elektrodzinējiem. Paldies, um, Kristīne. Uh, Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies eh, referentkungam, paldies eh, ēnu referentiem. Lai uzlabotu komisijas piedāvāto tekstu, te var skatīt vairākus aspektus. Vispirms aģentūras personāla imunitāte, tā kā tas notiek dzelzceļa aģentūra, nav iemesla EASA personālam neatcelt nekād, nekādos apstākļos imunitāti, tā kā tas jāskata administrācijas padomē. Uh, atsevišķie gadījumi. Tad eh, runājot par pantu, kur runa ir par labu sadarbību ar nacionālo jurisdikciju. Eh, šis pants jāaplūko sīkāk. Ja runa ir par atbildības transferu no EASA nacionālajiem iestādēm, vajadzētu veikt konsultācijas un informēšanas darbus, eh, respektējot EASA normas, bet tik tāpat respektējot arī nacionālās kompetences un, un sociālo likumdošanu valstīs, e, īpaši piesaistot darba likumdošanu. Paldies! Paldies, iekļāvāties laikā. Lieliski, Gezina Meisnere. Mm, jā, paldies. Tagad gan pienākusi mana kārta. Dažas vispārīgas lietas, jo daudz kas jau izskanēja, mm, tikai vēlos šo to izcelt. Šī gada likumdošana nāk lai uzlabotu EASA funkcionēšanu nākotnē, jāskatās uz izaicinājumiem, uz to, ko var uzlabot attiecībā uz šiem izaicinājumiem. Ļoti labi, ka mēs uh, pārceļam nedaudz arī drošības uh, garantēšanas kompetences, uh, noteikumi par uh, bezpilotu lidaparātiem tiek precizēti uh, gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā, noteikumi tiek uh, racionalizēti. Labi, ka aģentūrai ir šīs papildu kompetences, labi, ka precīzāk tiek aprakstītas uh, attiecības starp ASV un nacionālajām iestādēm. Mums nevajadzīga arī mm, pilnīgi atsevišķa aģentūra, mm, super iestāde kā ASV. Mums ir labi funkcionēša sistēma un pie tās jāpaliek. Paldies, uh, Karina Madele. Jā, paldies. Viena minūte būs grūti iekļauties. Tagad pēc eh, tūkstošu grozījumu izlasīšanas eh, daudz iespaidi. Nu, šķiet, kad vajadzētu vairāk laika paredzēt, varbūt pat darba grupa, lai uzlabotu šo aviācijas drošību, hmm. kas tiešām ir problēmas sākne šeit. Mūsu grupa interesējas par vides aspektu, un mēs te esam gandrīz vai vienīgie. Mēs par to esam runājuši. Aviācija ir eh, piesārņojošs eh, transporta nesējs. Aviācija mm, dod milzīgu pienesumu globālajām emisijām, CO2 emisijām. Vajadzētu. Um, paskatieties uz scenārijiem šajā jomā. Pagaidām mēs nemaz neaplūkojam CO2 emisiju samazināšanas aspektu, ko darīs līdzsabiedrības, lai sasniegtu mūsu mērķus. Un tad nākamais sociālais aspekts, vajadzētu par to atgādināt, kaut arī tas jau izskanēja. Te būs grūti, jo te ir lielas domstarpības. Pagaidām nodarbinātība tiek nodrošināta, nodr netiek optimāli nodrošināta, piloti pārgoruši, tiek eksploatēti bieži. Mums ir šie līzinga nosacījumi, tad arī apkalpošana no zemes, un EASA vajadzētu rūpīgāk skatīt šos jautājumus, lai nodrošinātu minimālo uh, minimālo drošību vismaz. Bet es domāju, ka pie šiem jautājumiem mēs atgriezīsimies. Par bezpilotu lidaparātiem hm, tie noteikti jāreglamentē. Un eh, performance-based systems eh, šo aparātu izmantošana arī nepieciešama skaidra notikuma un vīdes apsvērumi noteikti jāiesaista mūsu diskusijās. Paldies, eh, Arnotu kundze tagad. Paldies. Es piekrītu priekšsēdētāju eh, Vandālenkungam, kas teica, eh, ka grozījumu priekšlikumu ir milzum daudz, bet eh, pamatproblēmām mēs tur īsti nepievēršamies. EAS aģentūrai jābūt noderīgai un efektīvai, un es neredzu grozējumus, kas uh, ļauj eh, izvairīties no darba dubultošanas, darbu pārklāšanas ar citām aģentūrām, un, nu, kas ļauj eh, optimāli ievērot subsidiaritātes principu. Tā kā šķiet, eh, ka komisija būs lielais ieguvējs pēc šīs reformas, runājot par prerogatīvām, bet kaitējot dalību valstīm. Paldies! Paldies, Mihails Gālers! Paldies, es atbalstu principā. Es uh, uh, akī aviācijas drošībai nākamajiem gadiem mums ir nepieciešami augsta drošības standarti civilajā aviācijā, ņemot vērā pieaugošu gaisa satiksmi, bet kritiski skatu, nu, pat noraidoši dažus punktus, uh, lai paplašinātu EASA kompetences ārpus. Uh, drošības uh, uzdevumiem. Teiksim, uz kritiski skatu paplašināšanu, uh, uz vidi, uh, pakalpojumiem uz zemes, pārlidojumiem nevajadzētu EASA izmantot ekskluzīvas kompetences jomās, kur ir labi funkcionējošas sistēmas. Runājot par pakal, pakalpojumiem uz zemes, es tiešām neredzu nekādu pievienotā vērtību pārceļot eh, kompetences paredzētajā veidā. Mums ir eh, te pārklāšanās arī ar lidostu eh, aprīkojuma, not, aprīkošanas nosacējumiem. Um, man šķiet, ka šeit ikā nosacējumi ir uh, pilnīgi pietiekami. Tad 31 un 37 uh, lidojumu pārvaldības uh, uh, nolikumā tur teiktais um, neatbilst reālajai situācijai, un tas ir jāizsvitro, jo tas, ir, tas paliek uzņēmumu ziņā, nevajadzētu tur to regulēt. Jārisina problēmas, izmantojot esošie noteikumi. Uh, um, esošos noteikumus. Nevajadzētu EASA uzlikt te papildu kompetences un papildu kontrols iespējas. Paldies! Tā tad pārpa tūkstos grozējumiem un uh, ir pierādījums eh, šie grozījumi iesniegšana ir tas, ka šī ir ārkārtīgi svarīga regula, jo tā noteiks ietvaru turpmākajiem gadiem, varbūt pat gadu desmitam avio rūpniecībai Eiropā un avio nozarei. Un tāpēc es vēlētos, lai deleģētie akti un īstenošanas akti, lai to sadalījums būtu adekvāts, jo, protams, parlaments varbūt nevēlas iedziļināties tehniskās detaļās, bet neaizmirsīsim, ka liela daļa tehnisku detaļu ir arī politisku iekrāsu. Thank you. Runājot par eh, no klimata viedokļa raugoties ilgtspējību, to ir svarīgi atcerēties, bet vēlētos pieminēt vēl svarīgu punktu. 363. grozējums, kurā runa iet par pasažieru uzticēšanos, un tas lielā mērā ir saistīts ar Miltenberger kunga un citu izteiktos komentārus. Uh, Mēs uzskatām, ka šajā regulā vajadzētu uzsvērt to, ka um, pasažieru pārliecībai par drošības pasākumiem civilās aviācijas pakalpojumos ir jābūt saskaņā ar pasažieru aizsardzības regulu. To teica arī vairāki citi kolēģi, tātad pasažieru uzticēšanās un pārliecība par drošības pasākumiem ir svarīga. Bīperkungs nākamais. Paldies! Paldies referentam, paldies par šo atzinumu. Tajā ir daudz ļoti pozitīvu aspektu, bet atgādināšu, daudz kolēģi sūdzējās par to, ka ir pārāk daudz grozījumu, bet tomēr tie neatrisina subsidētātes jautājumus un dubulto kompetenci. Bet mēs taču vēlamies, lai EASA nedubulto citu aģentūru darbus, uz to vērsti daudzi grozījumi. Piemēram, certifikācija, ko veic EASA daudzās jomās šī certifikācija nav nepieciešama, jo citās eh, jomās eh, šie aspekti jau ir atrunāti. Arī eh, gaisa drošības sistēma šeit nav nepieciešams, nav vajadzīga EASA pastāvīgā kompetence krīzes situācijās, arī finansēšanas aspekti ar nodevām, ar maršrutu nodevām ir strīdīgs jautājums, sociālajie jautājumi un arī apkalpošana uz zemes. Arī ir tādi kritiski momenti, un vajadzētu tomēr uh, parūpēties par to, lai EASA regula neiejauktos jau esošajās regulās. Turklāt te vajadzētu tiešām izšķirt starp lielajām lidostām, komerclidostām un mazajām lidostām. Varbūt mazajām lidostām vajadzētu noteikt zināmus uh, sliekšņus, apbrīvojumus, lai birokrātija nebūtu pārmērīga. Uh, Ines Lajasenda. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs. Arī es eh, vēlētos pateikties eh, Marinesku kungam un pārējiem visiem, kuri piedalījās šā ziņojuma sagatavošanā. Protams, ka grozījumi, kas ir iesniegti, ir domāti šā ziņojuma uzlabošanā, un mēs vēlamies skatīties tādā Eiropas līmenī. Bet e, svarīgi runāt arī par tiešo informāciju, kur tiks nodota EASA, par pārvaldības aspektu un sadarbību ar eiro kontroli. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izprastu to, ka e, drošība, vides jautājumi un sociālie jautājumi ir tiešā veidā saistīti. Protams, ka drošība par to daudz tiek runāts civilās aviācijas aspektā bet um, kā EASE e sadarboties ar citām organizācijām un institūcijām? Mēs nedrīkstam samazināt personāla darbā pieņemšanas standarts, nedrīkst samazināt arī transporta pārvadājumu standartus. Tā tad nevar runāt tikai un vienīgi par civilo aviāciju. Arī transporta aviācija ir svarīga. Un eh, nevajadzētu šādas diskusijas rīkot tikai reizi piecos desmit gados, kad runājam par kādu likumdošanas aktu. Ir ļoti svarīgi atcerēties par drošību nepārtraukti. Paldies! Fosters kundze, bet tiešām vienu minūti, neilgāk. Eh, Fosti, Fosters kundze saka, jā, es atvainojos, es eh, Eh, no Manchesteras kavējās lidmašīna divas stundas, eh, tāpēc eh, es nevēlējos ierasties pusstundu vēlāk, bet tā nu man sanāca. Protams, nevienam jau nav intereses izskatīt pāri par tūkstoti grozījumu. Protams, es esmu iesniegus grozījumus, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi nopietni, vai nu tas attiektos uz uh, ražotājiem, uz avio pārvadātājiem. Es nedzirdēju Marinesku ievadvārdus šo diskusiju sākumā, un tomēr ēnu referents sanāksmē mēs jau pieskārāmies vairākiem būtiskiem aspektiem, proti par to, ka vajadzētu mainīt aģentūras nosaukumu. Un, protams, runājam arī par citiem aspektiem, tātad par eiro kontroli, par sadarbību, par finansējumu un tā tālāk. Tātad mēs neatbalstam aģentūras nosaukumu maiņu un neatbalstam arī dažādu krustu finansējumu. Protams, standarti, kas ir labi iedibināti un kas labi darbojas, tiem ir jāturpina darboties. Esmu iesniegusi 75 grozījumus. Visiem tiem tagad neiešu cauri, tas nav iespējams. Un tomēr ceru, ka referents sapratīs. Uh, ka šis nav sociālās politikas dokuments. Mēs runājam par tehnikas dab, tehniskās dabas regulu, jo ir mainījušies tehniski, mainījusies tehniski pasauli mums apkārt, un tāpēc eh, mums to vajadzētu uzsvērt kā galveno. Tas ir tehnisks dokuments, un es tiešām ceru, ka reference. Uh, ņems vērā vairākus ļoti nopietnus un vērā ņemamus komentārus, kurus izteica ēnu referenti. Tas noteikti dokumentam palīdzētu un ceru, tad, ka mums izdosies vienoties. Un, protams, ECR politiskā grupa izskatīs referenta piedāvātos kompromisu grozījumus. Tas arī viss. Nilsen kungs nākamais. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī šajās debatēs es vēlētos pieminēt divus aspektus, un tie ir arī manos grozējumos. Tātad pirmais, ja mēs EASAI. E liksim darīt to, ko darīja jau cita aģentūra, tad mums tā vecā aģentūra ir jālikvidē. Pretējā gadījumā tā būs um, mandāta pārklāšanās. Tagad par pašu EASAS mandātu. Iespējams, ka uh, iedzīvotājiem tieši lidojuma drošība šķiet vistuvākā. Un ja, piemēram, uh, divas uh, dalību valstu institūcijas, tā tad uh, vienā aviosabiedrība reģistrēta un otrā tā nodarbojas ar avio pārvadājumiem. Tātad, ja vienas vai otras dalība valsts iestādes nevarēs vienoties, kurai ir primāra atbildība, tad jāsē ir jāiejaucās un jāpasaka šitie tagad nolēms. Danke sehr, bevor ich jetzt... Paldies. Vēl. Pirms došu vārdu komisijai eh, par deleģētiem aktiem. Tas atkārtojas katru reizi. Katru reizi tiek eh, teikts, tās ir tehniskās lietas, tur nekas nav jādara, tā, tāpēc izmantosim īstenošanas aktus. Bet mēs jau lēmjam par to, vai kāds aspekts ir tehnisks vai politisks. Līdzabonas līgums mums šīs tiesības piešķir. Un katru reizi mums ir eh, šī problēma. Ar ziņojumiem mēs ilgi cīnījāmies, mums jau ir izdevies to Uh, dažos gadījumos panākt. Tāpēc, lūk, izmantosim šo iespēju. Un um, mēs zinām arī komisijas un padomas taktiku. Viņi cenšas mūs izslēgt no procesa, bet ja mēs rīkosimies stingri, viņiem tas neizdosies. Tāpēc uzstāsim uz mūsu tiesībām lemt, kuri aspekti ir tehniski un kuri ir politiski. Un tagad lūdzu komisija, jūs varat teikt kaut ko arī par uh, deleģētajiem aktiem. Filips Kornelis, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlētos pateikties arī Marinesko kungam un eh, paldies, ka devāt iespēju komisijai izteikties par patreizējo lietu kārtību darbā pie dokumenta. Vispirmām kārtām vēlētos uzteikt ātro darba virzīšanos uz priekšu gan parlamentā pēc eh, komisijas dokumentu publiskošanas. Ir iesniegt veselu virkni grozējumu, to jau dzirdējām. Un eh, tas tikai atgādina, tas tikai pierāda, ka e, komisija ar lielu interesi seko līdz tam, kas notiek, un esmu pārliecināts, ka tuvākajās nedēļās vai varbūt mēnešos pēc vasaras atvaļinājuma liela daļa grozījumu tiks apkopot kompromisa grozījumos. Bet tagad vairāk aspektu, ko vēlētos pateikt no komisijas puses. Detaļās nepakavēšos, eh, mums vēlāk diskusijās būs iespēja niansētāk par to runāt, tātad, ko komisija atbalsta un nē vēlāk, bet vairākus grozījumus vēlētos izcelt jau šobrīd. Vispirms, vidas aizsardzība. Neaizmirsīsim, ka tas jau šobrīd ir jāsa mandāts un uzdevums. Mēs tad šeit neko tā īsti nemainam, tomēr vēlētos pamainīt to, ka jā, principā mēs eh, sekojam līdz IKEO vidas nosacījumiem, bet mēs vēlētos mm, atrunāt tādus vidas aizsardzības momentus, kurus ECAO neatrunā, un vēlētos arī mazliet atteikties no ECAO standartiem, jo to dara arī citas avio pārvaldības iestādes pasaulē. Protams, grozījumi, kas ir par drošību, ir svarīgi un arī par apkalpi un par eh, stjuartiem, bet uh, mums jau nav juridiska pamata šeit runāt par eh, sociālās drošības pasākumiem vai par līguma darbinieku noteikumiem. Protams, mēs pieskaramies tādiem jautājumiem kā veselība un nogurums apkalpes vispār vispārējais veselības stāvoklis, bet tas jau ir drošības saistīts. Tagad par bezpilota lidaparātiem, par lidekļiem. Ir ļoti daudz grozījumi, kuri, atbilst, kuri atbalsta komisijas ierosināto skatījumu, tātad mēs vēlētos izveidot visu Eiropas lidekļu tirgu un pārvaldību, bet eh, mēs neatbalstīsim grozījumus, kuri izslēgs noteiktas tirgus daļas vai arī kuri regulā atrunātos noteikumus vēlētos tomēr uzkraut dalību valstu iestādēm. Nē, mēs uzskatām, ka tam jābūt visai Eiropas. Uh, Parlaments, protams, var izskatīt jautājumu, ka jūs nevēlaties pārāk sīkmanīgu regulāciju, un Miltenberga kunga vēlētos pateikt, ka tā būs tāda ietver regula, kas atrunās EASA noteikumus un skatīsies nākotnē. Un tad ceru, ka mums izdosies vienoties. Daudz grozījumu ir par attiecībām un sadarbību ar Eurokontroli. Kā jau Marinesku kungs teica, mēs EASA neuzkraujam jaunus uzdevumus. To jau mēs izdarījām 9. gadā. Šeit, šajā regulā, mēs vēlamies uh, atrunāt iespēju dažādas, uh, eh, dažādus pakalpojumus piedāvāt par maku maksu, bet to jau dara gan dalību valstis e, un arī citi gaisa navigācijas pakalpojumu piedāvātāji. Tātad šeit priekšlikums vairāk ir turpināt iespēju maksāt par pakalpojumu un e, nekāda konkrēta atbildība no Eirokontrolas netiek noņemta. Par dažādiem uzdevumiem tātad EASA netiek uzkrauti Eurokontrola uzdevumi. E, protams, šobrīd mēģinām noskaidrot, un tas jau šeit izskanēja, kāda ir konkrēta uzdevuma sadalīšana starp EASA un Eurokontroli, un kāda būs e, šī uzdevuma sadala pēc e, pārējais gadiem, pārējais periodu gadiem. Un ceru, ka pēc kāda laika es jūs jau varēšu iepazīstināt ar to, ko esam nolēmuši. Un ja kaut kas būs tā kā jānodala starp EASA un Eurokontroli, tad eh, tas eh, notiks eh, sadarbībā ar Eirokontroli un nevis tikai uzspiežot kādu likumdošanu vai pieņemot likumdošanu par budžetu. Mūs priecē plašais atbalsts finansējuma iespēju dažādošanai. par noteikumu um, saturu. Mēs vēlamies, lai šajā regulā būtu vairāk um, tāda elastīga sistēma, un līdz ar to tā arī būs um, gan izmantotājiem draudzīgāka, gan arī kā citādi labāk izmantotam. Piemēram, man Neskūkungs teica, ka zemes pakalpojumi mēs eh, vēlamies izveidot tādus noteikumus, kas būtu pietiekami elastīgi. Tieši tāds ir arī mūsu skatījums. Un tomēr izveidot eh, jaunas eh, darbinieku kategorijas, mums ir šaubas, vai tas arī nebūs pārāk, ja mēs tā darām, pārāk strikti un tikai radīs jaunas izdevumus par starptautiskajiem noteikumiem un likumdošanu. EASA spēlē būtisku starptautisku lomu un, protams, mums ir jāpaliek Lisabonas līguma atrunāto noteikumu ietvaros. Tāpēc eh, jābūt uzmanīgiem, kā mēs formulējam tekstu. Tāpēc eh, patreizējā brīdī priekšsēdētāja kungs tas arī viss no manas puses. Un kā jau teicu, tuvākajos mēnešos vēl detalizēt pie tā strādāsim. Paldies. Eh, vēlreiz dodu vārdu Marinesku kungam, mūsu referentam. Paldies priekšstādātāji. Tātad visu pirms es vēlos teikt, ka piešķiršu vienādu nozīmi visiem grozījumiem un visiem aspektiem. Gan konflikt zonām, eh, gan lidekļu svaram, eh, viss ir būtisks, un es ņemšu vērā visus priekšlikumus. Runāt par eiro kontroli. Tikai vienu lietu vēlos teikt. Uh, Šeit nav tāds dubultošanās starp Eirokontrolas un jāsa, izņemot vienu sadaļu, to regulas daļu par ETM. Eirokontrola atrunā tīkla pārvaldītājus, ko nozīmē komisija, un Eirokontrola jau par to maksā. Um, Eirokontrola vērtē arī sniegumu, tas ir komisijas uzdevums, un komisija to apmaksā. Kopš 2009. gada eh, situācija ir mainījusies. Eh, mēs nobalsojām par regulu, kas šo ATM sadaļu izņēma no eiro kontrolas mandāta. Tā kā būtībā nav šeit vairs dubultošanās. Eiro kontrole un EASA ir divas tādas dažādas lietas. EASA ir Eiropas struktūra, eiro kontrole nav tīri vairs tikai Eiropas struktūra. Un, kad runa, protams, ir par naudu, tad visi uh, pauž ļoti stingras nostājas un katrs savas intereses pārstāv. Es ar Breda kungu runāju par to, ka esmu gatavs izskatīt visus priekšlikumus, bet es vēlos eiro kontrolas budžetu izskatīt at uh, pozīciju pēc pozīcijas un palūkoties, kur tad šī nauda tiek novirzīta. Vai regulatīvajā daļā, nu par to var runāt, vai kur citur, bet katrā gadījumā komisijas priešlikums šajā ziņā ir taisnīgs un labs. Eirokontrole man nekādu citu informāciju vēl nav sniegusi, to vēl gaidu. Bet tik tiešām vajadzētu budžeta pozīcijas izskatīt ļoti precīzi. Tad Eirokontrolas budžets uh, būs jāizvērtē, lai noteiktu, kur tad iet nodevu nauda. Runāt par līdekļiem, par bezpilotu lidaparātiem. Uh, rudenī esam paredzējuši vairākas sanāksmes, sākam jau darbu, esam ieplānojuši noteiktus datumus, bet eh, tur vēl ir dažas problēmas. Esam gatavi sarunāties ar kolēģiem, tad, ja kas vēlas šīs sanāksmes kopā ar mums organizēt, mēs esam gatavi to darīt. Es turpināšu darbu un centīšos uh, līdz nākamās nedēļas beigām sagatavot kompromisus, tos izsūtīšu visiem kolēģiem. Katru nedēļu ierosinu uh, tikties ēnu referentiem, tad pēc brīvdienām, tad reizi nedēļā. Bet man jātiekas arī ar Slovākijas prezidentūras pārstāvjiem, lai saprastu ļoti precīzi, ko viņi plāno. Es ceru, ka viņi nevēlēsies uh, turpmāko darbu kavēt, bet ja viņi tomēr to darīs, tad mums nevajadzēs steigties viņiem pa priekšu. Bet katrā gadījumā jānoskaidro, ko plānos labākais prezidentūra, jo visi noteikti piekritīs, šis dosie ir ļoti svarīgs un sarežģīts. Tas ir tehnisks, bet arī politisks tai pašā laikā. Un tā, tā mēs arī rīkosimies, to ņemot vērā. Paldies, jā, paldies. Tik tiešām kvalitāte ir svarīgāka nekā darba ātrums, tāpēc novēlēšu jums vislabākos panākumus, izskatot uh, šos daudzos grozījumus un kompromisus. Tagad skatīsim sesto punktu - pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu. Pašiniciatīvas atzinums Markus Fērbers ir referents, viņš uzreiz saņems vārdu. Ja, paldies, paldies priekšsēdātāji, kolēģi, kolēģis. No vienas puses esmu nedaudz skumīgs, tāpēc, ka man ir tikai, uh, uh, tikai 235 grozījumi, nevis pāri tūkstotim. Tā nav laikam referenta vaina, tas drīzāk saistīts ar dosjē, jo aviācija attīstās ātrāk nekā pasts. Bet, nu, runājot nopietnāk, es priecājos par to, priekšsēdēs pārtrauc. Ja jūs vēlaties doties prom, tad lūdzu atstājiet zāli ātri un klusi, lai mēs eh, varam uzklausīt referentu. Pagaidīsim kādu brītiņu.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 Nu, tagad uh, mūsu ciemiņi ir prom. Turpināsim. Mēs redzam, ka tomēr daudz cilvēki vēl ir palikuši zālē, neskatoties uz to, ka tik daudz ir devušies prom. Labi, par pastu pakalpojumiem. Būtībā runa ir tikai, tikai par komisijas paziņojumu par to, kā tiek īstenota paka, pasta pakalpojuma direktīva, ko pieņemam pirms divām leģislatīvajām periodiem. 13. gadā pirmo reizi eh, tā tika piemērota visur Eiropas Savienībā, un eh, komisija uzņēmās sagatavot man šo, mums šo īstenošanas ziņojumu, tā kā mēs nestrādāsim tagad pie jaunās pasta pakalpojuma direktīvas. Eh, dažos grozījumos izskanēja ideja, ka mums vajadzētu pasta pakalpojumus revolucionāri mainīt. Par to nav runa un es vēlos pateikties ēnu referentiem, kas man piekrīt. Nav runa par pasta direktīvas pārstrādāšanu. Es uh, ce, esmu centies strukturēt iesniegtos grozījumus. Tad 22 kompromisi ir izstrādāti. Un cerams, rītdien tie gūs plašu atbalstu. Vismaz tā Es vēlētos katrā gadījumā ļoti svarīgi ir gūt vienotu izpratni par pasta pakalpojumiem savienībā. Mēs esam izskatījuši uh, vairākus būtiskus elementus, un esmu priecīgs par to, ka mums ir izdevies noteikt, ka universālie pakalpojumi tiks saglabāti tā, kā tas ir paredzēts direktīvā. Universālais pakalpojums netiek atcelts vai sašaurināts vai paplašināts. Par to bija daži grozījumi, bet es domāju, ka tā, kā tas ir formulēts direktīvā, tas joprojām ir spēkā, un universālais pakalpojums kā koncepcija joprojām ir noderīga. Līdz ar to mēs nodrošinām, ka visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā ir piekļuve pasta pakalpojumiem. Jākonstatē, ka direktīvas uh, transponēšana 28 dalību valstīs ir bijusi ļoti atšķirīga, īpaši attiecībā uz jaunajiem spēlētājiem pasta tirgu un uh, vecajiem pakalpojumu sniedzējiem. Komisija vērtē situāciju visur Eiropā un cenšas panākt, lai situācija tiktu harmonizēta, lai nebūtu pārāk lielas atšķirības starp dalībvalstīm. Runājot par uh, elastības elementiem, tad pasta direktīva ir direktīva, tas ir ietvars, un, protams, uh, šī elastība nedrīkst tikt izmantota ļaunprātīgi vai pārmērīgi. Domāju, ka mums te ir visas izredzes panākt labu kompromisu. Protams, eh, dalību valstu regulētāju neatkarība ir eh, mums ļoti būtiska, un arī uh, sadarbspēja. Uh, arī par to uh, jādiskutē, lai turpinātu izbūvēt iekšējo tirgu. Par paku un pakešu sūtījumiem, par to mēs uh, diezgan abstrakti esam diskutējuši. Eh, tad bija doma to nodot IMCO komitejai, bet tad drīzāk tomēr tas ir nodots mums. Paldies priekšstādātājiem par to, jo es zinu, ka sarunas eh, komiteju priekšstādātāju konferencē reizēm ir sarežģītas. Tad saskaņot to visu, piemēram, ar ekon komiteju un citiem, tas noteikti neiet viegli. Un katrā gadījumā mums nevajadzētu at, šeit skatīt arī pakiešu sūtījums, tas būs atsevišķi atzinums. Es vēlos vēl pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās aktīvi šajā darbā. Pateicos arī ēnu referentiem un referentēm. Pagājušo nedēļu mēs daudz vairāk bijām strādājuši, nekā bija paredzēts. Bet, nu, tad tā kā mums bija telpas, mēs vienkārši tur pēc sanāksmes oficiālajām beigām palikām un piestrādājām vēl pie teksta, pat neskatoties uz uh, elektroniskiem līdzekļiem, uz digitalizāciju, uz jauniem pakalpojumiem, mēs konstatējam, ka pasta pakalpojumi ir svarīgs faktors, pastam joprojām ir būtiska loma cilvēku dzīvē, un mēs esam pārliecināti, ka vajadzīgi instrumenti, kas atvieglo komunikāciju, uh, Uh, starp uh, cilvēkiem. Nu, varbūt mums vajadzētu tomēr šo komunikāciju tā necensties iespiest izziņās šajās 140 zīmēs. Tad mēs redzam, ka daudzi momenti ir saistīti arī ar konkrētiem termiņiem, bet tā arī nonākam pie universālā pakalpojuma Esmu ļoti pateicīgs visiem, kas piedalījās diskusijās, un ceru, ka komisija pārņems dažas idejas, nu, varbūt neizstrādājot jaunās direktīvas, bet, piemēram, pāraudzības funkciju arī pildot aktīvāk attiecībā uz šo svarīgo tirgu. Paldies, laika nav daudz, tāpēc ēnu referentiem divas minūtes, pārējiem viena minūte. Lūsija Andersone. Paldies, kā teica referents. 235 grozījumi ir iesniegti. Es gribētu uzsvērt, ka bija IMCO un uh, EMPO komitejas ļoti gari atzinumi, kas uzsver pasta pakalpojumu nozīmi. Par to runājam jau iepriekšējā sanāksmē. Tāpēc esmu ļoti pateicīga par kopīgo darbu, ko paveica referents un ēnu referenti. Ir ļoti būtiski nodrošināt universālo pakalpojumu pienākumu ilgspējību. Vajadzētu atzīt, ka pastāv uh, nacionālā specifika, geogrāfiski nosacījumi prasa zināmu elastību, uh, citi apstākļi prasa to pašu. Mums, protams, jābūt ļoti piesardzīgiem un jārūpējas par to, lai dalību valstis pareizi izmanto šo elastību. Bet daži grozījumi, piemēram, 55. grozījums, uh, mūsuprāt, apgāž šo pieju, uzsverot dažus aspektus, kas neiedaras uh, šī likumdošanas akta satvarā. Subsidiaritāte ir būtisks jautājums, bet mēs vēlamies saglabāt arī līdz šim pieņemto likumdošanu, runāt par konkurenci. Mēs vēlamies to saglabāt, jo tā uzlabo cilvēku pamattiesības. Tas ir jāuzsver, Mūsu patērētājiem ir tiesības saņemt labus pasta pakalpojumus, un mums jāparūpējas par patērētāju tiesību ievērošanu. Ir arī citas jomas patērētāju likumdošanā. Viena lieta ir tas, kas ir teikts likumos, bet cita lieta ir tiesību īstenošana realitātei, kas reizēm ir ļoti sarežģīta. Un jo īpaši es gribētu atbalstīt grozījumus, kas pieprasa patērētāju uh, sūdzību iesniegšanas uh, mehānismu vajadzības gadījumos. Emplu komitejas, nodarbinātības komitejas ziņojumā bija uh, ļoti svarīgi uh, aspekti izteikti par sociālo sastāvdaļu, un mēs apzināmies, ka šajā nozarē pastāv lielas atšķirības darba apstākļos. Uh, Tas skar nodarbinātības likumdošanu. Mēs vēlamies taisnīgu konkurenci un vienotu spēles noteikumus. Mēs vēlamies efektīvus pasta pakalpojumus Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāparūpējas par ilgspējīgu darba spēku. Te bija daudz kritiski grūzījumi, cerams, tie tiks atbalstīti. Paldies, Fosters kundze. Čēma. Paldies, priekšsādātā. Un uh, paldies arī mūsu ilgulā laicīgam referentam, kas, kam būtu jāpiešķir medarmēš, tad, kad pirms 200 gadiem mēs sākām runāt par šo tekstu. Paldies, Markus! Paldies par tavu darbu. Es domāju, ka tas, tas darbs ir pelnījis uh, atzinuma, un uh, mēs to noteikti augstu vērtējam, ka ir, es domāju, ka mm, kompromisi uzlabo tekstu ka visi izaicinājumi tiek aplūkoti. Mēs noteikti rekomendēsim vismaz mūsu kolēģiem balsot par kopumā. Viens no pamata aspektiem ir uh, universālo pakalpojumu pienākums. Tagad uh, tas ir pilnībā atzīts arī dalību valstīs. Nu, dalību valstīm dažkārt ir izaicinājumi šajā jomā, bet pastu pakalpojumi ir mainējušies uh, pēdējo 10-15 gadu laikā. Mm, ārkārtīgi visaptveroši, un tas ir jāatdzīst. Mēs arī runājam par tirgus dzinējiem šajā jomā, par inovācijām, mēs runājam arī par jaunajām tehnoloģijām, um, to izmantošanu, lai uzlabotu, pilnveidotu uh, piegādes pakalpojumus izolēt tajās zonās, un tai jārūpēs arī par drošības aspektiem, tad to visu tiek piedomāts. Paldies Mēs labprāt skatīsim ziņojumu rīt. Paldies tagad, Telička kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlos pateikties um, referentam. Viņš efektīvi un uh, uh pastrādās, un ar viņu bija pateikami sadarboties. Es arī vēlos funkcionējošu tirgu, pasta pakalpojumiem, mūsu patērētājiem, mūsu klientiem. Uh, ne tikai 97. gada uh, tirgu vēlos redzēt, bet arī 21. gadsimta tirgu. Un um, to ziņojums arī atzīst. Par to, ko mums te vajag. Nepieciešams labs regulējošs klimats, lai pie, sniegtu augstas kvalitātes universālos pakalpojumus, pieļaujot ar zināmu, zināmu elastīgumu. Uh, Mēs vēlamies uh, ļoti neatkarīgu, stīpu, spēcīgu nacionālo regulātoru pozīciju šeit. Vēlamies uzlabot caurskatāmību uh, pat vairāk turpmāk, un tad jāskatās uz pārobežu piegādēm. Un vēl vēlos, vēlamies šeit tādu klimatu, kas būtu taisnīgs arī jaunpienācējiem tirgū un arī tādiem operatoriem, kas tur dziļi iesakņojušies, runājot par universālo pakalpojumu sniedzējiem un par visiem pārējiem. Ko mēs nevēlamies protekcionisms. Mēs visos līmeņos eh, runājam par eh, to, kā veicināt eh, iekšēji tirgus pilnveidošanu, bet apskatieties grozījumus, tas viss iet pretējā virzienā. Man šķiet, ka tam jāpievēršas. Tas nav korekti tam te nav vietas, ja vēlamies attīstīt iekšējo tirgu. Un eh, noslēgumā divas lietas. Un būtu labi, ja skadrības tīrības labad eh, tekstā mēs eh, paliktu pie mūsu kompetencēm. Dažreiz mūsu ambīcijas mūs aizved pārāk tālu, dažreiz mēs jau iejaucamies nodarbinātības kolēģu kompetencēs, tā kā Alde praktiski balsos uh, par visiem kompromisiem, izņemot vienu, un um, tad centīsimies ja, um, ierobežot tāk pieiet um, grozījumiem, jo tie samazina darba efektivitāti kopumā. Paldies, Kiljan Kunz. Thank you, Chair, dear colleagues, uh, on behalf of the GUE. Paldies, uh, priekšsēdētāji kolēģi. Uh, Eh, es vēlos eh, mums referenta vārdā pateikties eh, referentam un visām grupām. Tika veikts pamatīgs darbs. Mm, ziņojums nav bijis viegls, jo mm, pastpakalpojumu jomā ir daudz izaicinājumu, mūsu pieejas ir dažādas, mūsu direktīvas interpretācijas arī dažādas, arī nacionāla likumdošana tā atšķiras un grupu izpratne. Uh, Bet kopīgi citām grupām mēs esam mēģinājuši uzlabot tekstu, kur runa ir par eh, to, ka svarīgi ir ņemt vērā specifisko geogrāfisko un demogrāfisko raksturojumu dalību valstīs. Nepieciešams nodrošināt eh, ilgtermiņa publisko pakalpojumu ilg kvalitāti un mm, ka tiešām jāapkaro pakalpojumu zema kvalitāte un uh, tad jāskatās uz nodarbinātības modeļiem šajā jomā. Paldies, e, Karima Delī tagad. Paldies priekšsādātājiem un atvainojiet kolēģi Džil Evans, kas nevarēja ierasties šodien, bet viņa. Bet nu, man ir tas prieks līdz ar to mm, pastāstīt viņas vārdā par to, ko viņa uzskata mm, nepieciešam. Paldies visu pirms referentam par darbu. Protams, mums tie ir grozījumi. Labi, ka tev tiek pievērsta uzmanība izolētiem reģioniem un pasta pakalpojumu uzlabošanu tieši tur. Tad arī jāpasargā darba ņēmēji šai jomā un nepieciešama progresīva pieeja attiecībā uz uh, turpmāko pakalpojumu sniegšanu. Un, nu, praktiski mēs no 22 kompromisiem varam 21 atbalstīt. Un uh, balsosim pozitīvi par uh, grozījumu ansambli, tā kā paldies par darbu vēlreiz. Paldies tagad Jūto kundze. Paldies priekšsādātājiem. Komplimenti arī no manas puses referentam. Lielisks darbs paveikts. Mēs atbalstīsim ziņojumu par direktīvas īstenošanu. Un te tiek uh, izcelt aspekti, mm, kas mūs interesē. Aizsardzība, pārobežu transports, elastīgums. Iepriekšējā direktīvā šis elastīgums bija paredzēts. Tagad mēs mēģinām arī izolētos reģionus uh, skatīt uh, un iedzīvotāju blīvumu. Tad runājot par iedzīvotāju blīvumu, ar uh, šo tekstu mēs neesam viensprātis. Par to mums ir šaubas. Runājot par darba ņēmē aizsardzību, svarīgi te būt uh, piesardzīgiem, jo te pastāv tāda lieta, ka sociālais dempings daudz uzņēmumu privātajā sektorā, kas sniedz pastpakalpojums, ir uh, apšaubāmi. Runājot par jaunajām tehnoloģijām un uh, bezpilotlīdaparātu izmantošanu, mēs esam pār šāda veida inovācijām. Bet jāskatās, eh, kā tiek izmantoti stimuli, kas te pieejami. Jāpalīdz, protams, jāatbalsta, bet nevajadzētu sagrozīt tirgu. Tirgus varbūt eh, pats attīstīsies. Kā nevajadzētu pārāk veicināt jaunās inovācijas. Iespējams, ne visi vēlas tās izmantot. Tad eh, patērētāja situācija. Patērētājiem jāuzticas mūsu sniegtiem pakalpojumiem. Tā kā e, efektīvi, kvalitatīvi pakalpojumi ir, ir paliek mūsu uzmanības centrā. Paldies, tagad Arno Tūkundze. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu politiskā grupa, kurai piederu, tad mums tieši interesē uh, publisko pakalpojumu un pasta pakalpojumu aizsardzība jomā, ka es esmu pret šo reformu un um, visiem šiem pasaukumiem Ferbera kungs. Tas nozīmē Uh, publisko pastu pakalpojumu iznīcināšanu nacionālajās uh, valstīs, uh, runa tieši par universāliem pakalpojumiem, pakalpojumi kļūst izolētāki. Uh, es, man bija grozējumi, visi šie grozījumi priekšlikumi tika lieliski ignorēti ar argumentu, ka mēs tā esam eiroskeptiķi. Vienīgais, uh, kas atspoguļots uh, kompromisa, nu, to jūs izmantot jūsu ideoloģijas pamatojumam. Es domāju, ka Brexits jums atvers acis, bet tagad jums acis vēl vairāk aizvērtas šķiet. Man šķiet, ka ziņojums tikai kaitēs mūsu valstīm. nu, tad jā, jāsaprot arī Eiropiešu dusmas attiecībā uz Eiropu. Paldies! Um, uh, um, Bahkungs. Paldies. Arī no mūsu puses vēlos pateikties Ferbera kungam par viņa ziņojumu. Trīs lietas man te šķiet svarīgas. Svarīgi. Universālajie pakalpojumi jāpatur. Nevajadzētu tos mainīt, grozīt vai atcelt. Tas ir ļoti svarīgi. Otrais punkts ir regulātori iestāde. Liberalizētajā tirgu pārmaiņu laikmetā regulātoriem ir milzīga nozīme nacionālajās valstīs, un te jābūt spēcīgiem, neatkarīgiem regulātoriem. Un trešais punkts ir sociālā joma, sociālās dimensijas. Esmu referents nodarbinātības komitejām, priecājos par to, ka mūsu grozījums uh, referents uh, pārņems. Paldies viņam par to. Paldies, Izabela Demontu tagad. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms nu, paldies uh, referentam un ēnu referentiem par lieliski padarīto darbu. Viena lieta tā ir svarīga, objektīvi skatot. Tā praktiski cilvēki aizvien retāk sūta vēstules, un par to jāpadomā. Tā principā agrāk eh, tas bija tāds pamatpakalpojums, un tagad tas kļūst par tādu perifēro pakalpojumu, salīdzinot ar citiem pakalpojumiem, kas uh, kļūst ekonomiskāk, uh, ekonomiski nozīmīgāki. Digitalizācijas laikmetā patērētāju izturēšanās modeļi ir uh, citi. Līdz ar to jāskatās uz uh, pakalpojumu ilgtspējīgumu nodrošināšanu un pakalpojumu universalitāti. Visiem jābūt tiesībām izmantot šos universālos pakalpojumus. 54. pāns par to runā tieši tekstā. Tur arī kompromiss mm, tagad ir parādījies. Un uh, Visur, kur mēs saskārāmies ar digitalizāciju, arī izolētos reģionos, varbūt to var pavadīt ar elastīguma pasākumiem. Tad um, dalību valstīm dalībvalstīs dažreiz ir tāda specifika, kas ir jārespektē. Paldies, un komisijas lūdzu lūkšu izteikties komisiju. Paldies. Paldies par iespēju komentēt. Un paldies parlamentam par lielisko darbu pie šī iniciatīva ziņojuma. Komisijas eh, paziņojuma jau izskanēja, ka pasta pakalpojumi piedzīvo straujas dramatiskas izmaiņas, tā kā ekonomika vispār digitalizējas, bet pasta pakalpojumiem joprojām ir svarīga loma. Komisija uzskata, ka pasta pakalpojumu direktīva jāpielāgo jaunai realitātei. Protams, mm, bija pamatdirektīva, un tagad mēs skatīsim dažus aspektus daudz elastīgāk, arī runājot par transponēšanu dalību valstīs. Um, Runājot par tirgu. Tā jānodrošina laba pārvaldība un pakalpojumu sniegšana. Pasta pakalpojumu statistiku publiskoja pirms pāris mēnešiem komisijas tīmekļa vietnē, un to var iepazīties tur. Tad par uh, paku nosūtīšanu bija runa, un par to mēs runāsim atsevišķi, runājot par piegādi un uh, pārobežu. Uh, pakalpojumiem maijā tika mm, publiskos par to dokuments, un ļoti labi, ka te par to arī tiek runāts. Tad mēs piekrītam, ka tirgum un konkurētspēja ir milzīga loma. Tas ir inovāciju dzinējs spēks. Mēs jau 13. gadā par to sākām runāt. Tagad paku sūtījuma nosūt, nosūtīšanā tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas, un tagad mēs piestrādājam pie standartizācijas aspektiem un arī par pārobežu mm, sūtījumiem runājot, par to vēl būs diskusija. Tad arī nacionāla regulātora loma ir liela nozīme, tiem jābūt neatkarīgiem 2010. gadā komisija ir izveidojusi tādu Eiropas platformu nacionālajiem regulātoriem. Tur notiek sadarbības koordinēšanas darbs. Nesen mēs tikāmies Sofijā un norisinājās seminārs par darba kvalitātes uzlabošanu un efektīvāku darba, efektīvākām darba metodēm. Uh, priecāsimies ja saņemt jūsu komentārus par to. Un tad um, notarbinātības lietas tika pieminētas, uh, arī notarbinātības komitejas atzinumā par to bija runa. Un um, mēs uh, izskatām darba apstākļus uh, šajā sektorā. Un uh, darba apstākļi mainās, kā jau komisija konstatējusi savā paziņojumā. Tā kā cerams, ka pēc uh, priekšlikuma pieņemšanas un īstenošanas uh, uzlabosies arī uh, gan pakalpojumu sniedzēju, gan pakalpojumu saņēmēju un darbaņēmēju situācija šajā jomā. Paldies, un tagad uh, vārds vēlreiz referentam. Paldies, paldies par uzslavām. Es tik mēģināju visu apkopot, visu izskatīt, salikt visu vienā kompromisā, neaizmirstot par direktīvas mērķiem. Uh, Labi, ka man pašam bija iespēja piedalīties sarunās. Labi, ka es varēju izteikt arī savas idejas. Mani interesē pasta sektora īpaša situācija salīdzinot ar vispārīgiem publiskiem pakalpojumiem. Un, uh, mēs te paredzam konkurētspēju, bet eh, ar privatizāciju tam nav nekāda sakara. Direktīvā neatradīsiet par to nevienu vārdu un arī visā ziņojumā. Nē, tas man ļoti patīk. Daži kolēģi un kolēģis izsaka citus viedokļus par pastu pakalpojumiem. Nu, tas ir normāli demokrātiskajā sabiedrībā, bet uh, tagad mums tiešām ir izdevušies vairāki kompromisi, un tā kā ļoti labi, ka mēs varam vienoties eh, starp tik dažādām politiskajām grupām. Tas nozīmē cerību normatīviem tiesību aktiem, piemēram, eh, paciņu nosūtīšanas direktīva. Tur mūs īpaši interesē pārobežu aspekti. Tiešām prieks par šo pozitīvu atgrieznisko saiti un cerams, ka rīt eh, attiecīgi tiks arī nobalsots. Paldies. Paldies. Man būtībā nav vairs jāpiemina, ka arī balsosim par šo atzinumu. Tas jau tika teikts. Un tagad, kolēģi, nākamais punkts. 2017. gada vispārējais budžets referenti ir Izabela de Monte. Dodu viņai vārdu uzreiz. Grazie, prezidente. Mm, Paldies, eh, prieksēdētā kungs. Tā tad eh, īsi par saturu. Un eh, par turista daļu, par transporta daļu, par transporta daļu runājot, eh, es esmu īpaši uzsvērus to, ka mums ir īpaši mērķis, un par to esam runājuši jau vairākas reizes mūsu komitejas sēdē. Tāpēc. Uh, Eh, mums vajadzētu tomēr šo finansējumu turpināt atbalstīt un darīt visu, lai eh, finansējums eh, tiktu novirzīts uz transporta infrastruktūrām, jo tādējā tas tiešām nesīs pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Mēs šobrīd mēģinām transportu pārcelt, pārmest no ceļu sistēmas uz jūras sistēmu, un uh, eh, daudzgadu finanses schēmā ir paredzēts tam finansējums. Es uh, ceru, ka mēs radīsim finansējumu arī uh, kopuzņēmumu un konsortu darbībai, jo šobrīd dzelzceļam aģentūra par šādiem konsortiem e, runā. Mums ir arī vīdes mērķi, un izpildot vīdes mērķus iespējams iekonomēt naudu un pat daudz. Šķiet, ka COP21 e, mērķi, kurus šobrīd ir jāsāk īstenot, tas tiešām ārā saistīts ar atteikšanos no ceļu pārvadājumiem, par turismu. Šeit ir vietā atminēties rezolūcija, kuru pieņēmām plenārsēdē pirms kāda laika. Un mēs vēlamies redzēt eh, atsevišķu budžeta kategoriju, atvēlēt tieši turismu jomas eh, attīstīšanai. Un eh, tas noteikti nāks par labu visai Eiropas ekonomikai. Es vēlētos uzteikt komisijas darbu, jo turisma sektors šķiet arī komisijai šķiet ļoti nozīmīgs, un šobrīd mēs jau sākam redzēt mūsu darba augļus, darba, kurš aizsākās pirms daudziem gadiem. Protams, par turismu runājot un par infrastruktūru ir jāatceras attālo reģionu specifika, salu specifika un eh, mums ir nepieciešams piesaistīt finansējumu, lai eh, viss iespējamais finanšu kopums būtu izmantots. Par eh, turisma loģistiku runājot. Nevienmēr loģistika ir attīstīta tā, kā mēs to vēlētos redzēt, bet Atbildēšu tagad uz visiem jautājumiem. Marinesku kungs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, vēlētos pateikties eh, referentam. referentē ļoti interesants ziņojums, un tas atspoguļo mūsu komitejas būtiskākos eh, punktus. Es vēlētos pieskarties 17. gada budžetam, jo Komisija ir daudz darāmā, lai rasta finansējumu visām tām prioritātēm, kuras ir ierakstītas eh, mērķos. Dalību valsts arī mēģina naudu kaut kur piesaistīt. Jau 16. gadā bija būtisks budžeta samazinājums par 6%, tāpēc eh, vēl tur runāt par CEF Mums eh, ir jāpaģēr, lai visiem budžeta postaņiem, kurus ir paredzējusi komisija, lai nauda tiktu ņemta no finanšu instrumentiem. Un pēc tam, eh, protams, nauda radīsies, bet vispirms eh, Strasbūrā ir tikai viens miljards un projekti Projekti CEF nozarē ir eh, garie, un eh, nākamgad eh, ir jābūt visai naudai pieejamai. Tas arī bija manis ierosinātais, un vēl runājot par iekšzemes ūdens ceļiem. Arī TMS, tātad pārlikums uz dzelzceļa pārvadājumiem finansējums un Cēzara. Paldies! Danke sehr. Jetzt. Lielas paldies. Uh, Pavels Telička. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atvainojos, man ir jādodas projām, jo man ir cits, kas darāms, tāpēc atsakos no savu runāšanas laika. Priekšsēdētājs, paldies! Eh, Meija Kirlonena lūdzu. Aha, nē, Karima Delī. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsādātāji. Un tad, lūk, kolēģi ir prom, bet varbūt es varu izteikties ilgāk. Gribot pateikties referentei, jo eh, runājot vispārīgi, Es piekrītu jūsu teiktiem, es piekrītu jūsu atzinuma projektam, jūs izvēlējāties labu pieju. Tas viss virzās pareizā virzienā, bet tomēr ir daži jautājumi. Piemēram, es gribētu uzstāt uz šādiem aspektiem. 2017. gads, tas būs gads pēc referenduma, un tas ir, manuprāt, īstais brīdis uzsvērt, ka mēs vēlamies īstenot tādu uh, samierināšanās budžetu. Pašlaik mums ir jāpalūkojas, kā budžetā tiek atspoguļoti komisijas centieni attīstīt infrastruktūru, bet vajadzētu arī uh, iekļaut šeit uh, pilsoņu viedokļus, jo transports skar viņu ikdienu. Jūsu atzinumā, piemēram, uh, te par transporta tīkliem, jā, mēs atbalstām uh, transmodālās infrastruktūras, uh, bet vajadzētu šeit runāt par būtiskajiem projektiem, un te vajadzētu uzstāt uz tā, ka jāsaglabā budžets, bet te pašā laikā e, jālūkojas, kāds ir konteksts. E, mums vajadzētu e, atbalstīt Junkera plāna projektus, Es neesmu pret to, bet te rodas tāda problēma. Lūkojoties, ka pūs no projektiem Junkera fondā ir uh, būves projekti vai autoceļu paplašināšanas projekti. Un tas ir pretrunā ar mūsu mērķiem, jo komisija jau pati saka, ka vajadzētu mazināt oglekļa izmantošanu transporta jomā. Tātad mums ir šī komisijas uh, stratēģija, bet projektus mēs redzam, te nav pārobežu aspektu, te nav jauno tehnoloģiju, nav transmodālo aspektu un vēl varētu turpināt. Tātad šie konkrētie uh, projekti uh, neatbilst stratēģiem, tas nav pieņēmami. Par šiem aspektiem uh, vajadzētu runāt ļoti uzstājīgi. Jūsu atzinumā te uh, uh, ir likts uzsvars uz dzelzceļu attīstību, tik tiešām uz tā mēs uzstājam. Dalību valstis pārāk maz ir investējušas uh, dzelzceļu infrastruktūras attīstībā. Vajadzētu uh, veikt lielākas investīcijas, un mēs esam balsojuši ceturtajā dzelzceļa pakotnē par šo tehnisko pilāru, Tagad vajadzētu visu pirms atjaunot investīcijas, lai harmonizētu drošības sistēmas, lai nodrošinātu sadarbspēju uh, eh, ritošajam um, ehm, sastāvam. Un te komisijai vajadzētu rīkoties aktīvāk. Domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Tāpat jāpatur prātā, ka šī novirze uz dzelzceļa transportu nenotiks pati no sevis, jo jātīsta uh, dzelzceļa stācijas, jāuzlabo mobilitāte, jāstrādā pie investīcijām uh, ritošajā sastāvā. Un tad katrā gadījumā ir vēl viens aspekts, uz kurā obligāti jāuzstāj jaunās tehnoloģijas. Ir jaunā transporta paudze, kas nākotnē nodrošinās viedo mobilitāti. Mums vajadzētu tiešām piedāvāt reālas alternatīvas automašīnu transportam, bet te mums sev jājautā, kā mēs varam atbalstīt uh, tiem, kas strādā pie nākotnes risinājumiem. Paldies priekšsādātē. Liels paldies. Uh, Danielā Jūta lūdzu. Nē. Uh, tad Marija Kristīna un tu. Paldies priekšstādātāji piekrītu šim atzinumam, te, kur runa ir par strateģisko attīstību, kas pašlaik vēl nav sterīla, tad par to, ka starpsavienojumu uh, sistēma neattistās, mēs uzskatām, ka nepieciešams uh, Uh, novirzīt pasažieru un kravu pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļu un ūdensceļiem, bet te pašā laikā uh, mēs vēl neesam pilnībā izstrādājuši dzelzceļu paketi, par ko balsosim rudenī. Mēs vēlamies attīstītāku transportu, uh, bet uh, uh mums jāparūpēs arī par to, lai ne, netiktu veicināts sociālais dempings. Uh, Tad eh, vēl runāt par dzelzceļiem. Vajadzētu panākt labu līdzsvaru starp autoceļiem un dzelzceļu. Es eh, varu piekrist tam, kas izskanēja Libe komitejā eh, par jūras ceļu drošību demokrātijas apstākļos, protams, jāņem vērā vairākuma viedoklis, bet es domāju, ka Um, nevajadzētu pārāk ātri sevi apsveikt ar šo uh, ziņojumu, kas tika noraidīts citā komitejā un tagad tiek pieņemts šeit. Danke sehr. Jetzt Dominik Rikē. Paldies, uh, Dominiks Rikē, lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Es izteikšos kolēģi vārdā, viņam diežēl vajadzēja doties prom. Lielas paldies referentei par šo atzinumu. Tas ir labs, interesants un pilnīgs, bet mēs runājam par budžeta jautājumiem, un tāpēc vajadzētu pievērsties vispārīgām pārdomām, kas man šķiet svarīgas. Varbūt šo to atkārtošu savā uzstāšanās, tad atgādināsim. Tātad referente mums saka, ka uh, CEF Eiropas Savienojuma fonds uh, Uh, nav sasniedzis vēlamos rezultātus. Uh, bet investīciju fonds funkcionē ilgtermiņā. Te runa bija par trīs gadiem uh, un runāt vispār par sešiem mēnešiem grūti izvērtēt kaut kādus sasniegtos rezultātus. Mēs nevaram pašlaik teikt, ka vispār nav rezultātu. Varbūt mēs vēl neesam sasnieguši tik plašus rezultātus, kurus būtu vēlējušies. Katrā gadījumā Mēs visi norādām, ka garantiju fondi eh, tiek uh, sasaistīti ar subsīdijām, bet mēs uzskatām, ka visam jāfunkcionē kopā un nevajadzētu starp savienojumu mehānismu uh, izjaukt un kaitēt tā līdzsvaram. Mums ir vajadzīgs mehānisms, uh, kas ļautu uh, mums rīkoties uh, stingrāk, un mēs nevēlamies komisijas piedāvāto uh, risinājumu ar tiešajiem, tiešām iemaksām. Jūs teicāt, ka uh, vajadzētu tad sevi apsveikt ar ceturtās uh, dzelzceļa paketes īstenošanu, bet par to taču neesam vēl tad balsojuši. Tas ir nedaudz pārāgri izlemts. Mēs vēl tikai balsosim par šo ceturto paketi. Protams, labi būtu to īstenot, uh, bet sākumā vēl jāsagaida rezultāti pirms, ko ierakstīt atzinumā. Un tad mēs uzskatām, ka vajadzētu vēl pie budžeta apsvērumiem e, atgriezties vēlāk un izskatīt A daļu 1A. Eh, Protams, eh, orientējošās pārdomas ir ļoti svarīgas, bet tās nav pietiekoši specifiskas un neskar budžetu kā tādu. Tad labāk tagad jau par to izteikties, nevis tikai kritizēt komisijas nostāju. Bet Tad mēs runājam par EFSI garantijas fondiem, par dažāda veida sliekšņiem, par kapacitāti, par elastības mehānismu šajā budžetā. Es domāju, ka mums vajadzētu būt atvērtākiem un pievērsties varbūt arī daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanai jo te runa, protams, ir arī par nākotni. Tagad mēs runājam par 17. gadu budžetu, bet tad vēl nāks 18., 19., 20. gads. Un, piemēram, 17. gads, protams, ir pēdējais gads, kad Lielbritānija piedalās ar 4 miljārdiem. Uh, to arī vajadzētu pieminēt, tātad Brexit notikumi arī kaut kā jāiekļauj. Paldies, uh, Roberts Zīle. Yes, eh, eh, thank, thank you, Mihailos. Uh, sorry, I was being late. Paldies, es uh, ierados vēlu un gribēju būtībā tikai pateikt dažus vārdus. Vēlos pateikties referentei uh, par sagatavoto ziņojumu. Uh, mēs vienmēr atbalstām budžeta priešlikumus, ja tie ir atbildīgi un uh, realistiski. Uh, ECR piekrīt uh, par to, ka infrastruktūra ir transporta tirgus uh, mugurkauls un nosaka pakalpojumus, un ka uh, operātoru atbilstība, uh, atbildība ir jārisina pienācīgā līmenī. Mums uh, vajadzīgi risinājumi tīkliem līdz 2030. gadam un visaptveroši risinājumi līdz 50. gadam. Runāt par rezultātiem. Uh, varbūt no transporta politikas eh, skata punkta rezultāti vēl nav pilnīgi apmierinoši. Tam ir divi iemesli. EFSI privātais finansējums eh, vēl nevirzās tādā virzienā, kā mēs būtu vēlējušies. Piemēram, dzelzceļa prioritārā nozīme vēl nav te atspoguļota. Jūs zināt, ka ir daudzi projekti, tie varbūt nav pārāk ilgspējīgi vai vidē draudzīgi tik lielā mērā, kā mēs būtu vēlējušies. SEF fonda prioritātes nav tādas pašas kā EFSI prioritātes. Tas ir viennozīmīgi. Otrais aspekts. EFSI un transporta politika jāsasaist arī ar geogrāfisko izvietojumu. Piemēram, valstīs, kur lielāks IKP uz iedzīvotāju, kur ir vairāk iedzīvotāju, tad, protams, ir vairāk tur EFSI projektu, tas nevienu nepārsteigs. Dažos gadījumos pat var pateikt, kā baumas, tādas skumjas baumas e, nosaka, ka EFSI projekti būtībā jau e, atspoguļo komisijas priekšstādātāju plānus nākamajam 11 e, mēnešiem. Tad katrā gadījumā mēs uzskatām, ka SEF un citi aspekti nav jāuztver kā aizvietojums EFSI. Uh, Un pēdējais aspekts par EFSI. Uh, šeit pastāv uh, zināms risks, runa nav tikai par to, ka pamatfinansējuma metode lieliem transporta projektiem šeit būtu sasaistīta. Runa nav tikai par laika posmu līdz 2020. gadam, runa ir par nākamajiem septiņiem gadiem, un tas ir liels izaicinājums transporta komitejai. Paldies! Vims Vandekams. Jā, voorzitter, dank u wel. Um, ehm, in... Paldies priekšsādātāji. Es nepiekrītu Karimai Delī. Es uzskatu, ka Demonte kundze sagatavoja lielisku atzinumu. Eh, tas ir kodolīgs, nav pārslogots ar eh, detaļām. Tas ir ļoti labs. Bet runāt par SEF un FC. Transporta komiteja vēlas atgūt SEF naudu. To mēs jau teicām iepriekš, to mēs atgādinām. Uh, Marinesku kungs to teica, cit, arī mēs vēlamies atgūt šo naudu, bet mēs redzam, tad, tad te teiks, ka SEF finansējums tiks atvilkts no EFSI uh, finansējumā. Bet man šķiet, ka līdz ar to mēs daudz ko zaudēsim. Tā kā jābūt piesardzīgiem Te ir arī teikts, ka EFSI uh, nesasniedza vēl vēlamos rezultātus infrastruktūras jomā. Bet uh, mēs tikai vēl vienu gadu ar to strādājam, tā kā varbūt vajadzētu pateikt, ka vēl nav sasniegti plānotie rezultāti. Un runāt par iekšējo uh, ūdensceļu satiksmi, tā ir jāatdzīvina. Uh, te tekstā var saprast, ka šis transports vairs gandrīz vai nepastāv. Tā tas nav. Tas, protams, ir jāattīsta tālāk, bet es lūkšu tekstu pamainīt. Iekšējo ūdensceļi ir jāpaplašina. Tie jau pastāv un tiek izmantoti, bet tie ir jāpaplašina. Paldies. Vakar biju Bratislavā. Pirms 33 gadiem toreiz jau no Ingolštātes līdz uh, uh, Melnējai jūrai nobrauc, tur vajadzēja gandrīz vai pa, ik pa 11 minūtēm uh, braukt pie krasta, jo pagāja garām lielie kuģi. Bet pirms trīs gadiem uh, to pašu maršrutu izbraucot uh, bija tikai trīs kuģi dienā. Un uh, Eiropā mēs redzam, ka Tagad no nu, 80% ir tikai 20% e, upju satiksmes un 80% no tā, kas ir palicis, ir uz Reinas. Tā kā mums vajadzētu kuģi, e, kuģus pielāgot upēm, nevis otrādi, un vajadzētu tiešām atdzevināt šo uh, satiksmes veidu. Uh, tas ir jāatista. Un vēl te, nē, nē, runa jau E, nevajadzētu varbūt veciem e, cilvēkiem kā jūs braukt ar, ar e, mazajām laivām. Nē, nē, bet ja es būtu bijis tik jauns cilvēks kā jūs, nu tas būtu kas cits, bet kādreiz es jau arī biju jauns. Un atmiņās jau labi pakavēties. Labi, tagad dosim vārdu uh, komisijai. Kašmečākas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu jums pateikties par atbalstu, ko jūs uh, Uh, mums nodrošināt nu, jau vairākus gadus transporta politikas jomā un jo īpaši transporta budžeta jomā. Es gribētu pateikties referente de Monti kundzei par šo ziņojumu. Mēs to ļoti rūpīgi esam izanalizējuši. Es gribētu jūs iedrošināt. Komisijas uh, budžeta projekts lielu nozīmi piešķir transporta politikai. Mēs Uzskatām, ka tā ļaus mums veicināt investīcijas, nodarbinātību un izaugsmi. Transporta budžets ir 3,7 uh, miljardi uh, saistībās. Mēs atvēlējām uh, lielu naudu SEF un arī pētniecībai un attīstībai. Uh, Runājot par jūsu priešlikumiem, jūras uh, lielceļi un ETS, piemēram, par šiem aspektiem vēlos atgadināt. 2014. un 2015. gadā uh, mēs izsludinājām konkursu un finansējām uh, vairāk nekā 80 projektus kopumā par aptuveni 1 miljārdu eiro. Tagad runāt par EFSI. EFSI uh, ir nospēlējusi savu lomu 12 transporta projekti ar vērtību 8,5 miljārdiem eiro, 60 eh, tūkstoši darba vietu. Un, ja mēs salīdzinām 8,5 miljārdus no EFSA finansējuma ar to, ko var sasniegt ar 2,2 miljārdiem uh, SEF, tad EFSIT ir vairāk nekā 6 miljārdi vairāk. Kopumā rezultāti ir apmierinoši. Un runājot par uh, kopīgiem uzņēmumiem, komisija labi apzinās, uh, ka transporta aģentūrām ir būtiska loma. Eiropas dzelzceļa aģentūra, piemēram, uh, tika tai tika palielināts budžets 3 miljoni salīdzinot ar 26 miljoniem pagājušajā gadā. Mums ir 16 jaunas uh, vietas šajā aģentūrā, uh, jūrniecības aģentūrā. Uh, personāls arī pieaudza 263 uh, cilvēki, arī budžets pieaudzis uh, par vairāk nekā 40%. Tas ļaus aģentūrai veikt pašreizējos uzdevumus un arī papildus uzdevumus, ko mēs nosakām uh, piekrastes un robežsardzes paketē. Tad mūsu uh, iniciatīva transporta novirzīšanos dzelzceļiem uh, arī nozīmē lielu finansējumu. Mēs palielinājām to nākamajā budžeta gadā par 20% salīdzinot ar 16. gadu. Un ja jums ir vēl jautājumi par budžetu, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Un vēlreiz vārds tagad referentei. Paldies priekšsādātāji! Es vēlos pateikties visiem kolēģiem uh, par svarīgajiem komentāriem. Esmu gatava iekļaut grozējumus un sagatavot kompromisa priekšlikumus. Tad izstrādāsim konkrētus priekšlikumus tātad par budžetu, bet tagad vēl daži komentāri. Tad te tika pieminēta samierināšanās Eiropas līmenī. Infrastruktūra ir galvenā prioritāte jo infrastruktūra savieno dalībvalstis, transporta koridori vai šie trūkstošie savienojumi, par kuriem daudz runājam, missing links. Tie ir ļoti svarīgi aspekti. Mūsu galvenais uzdevums ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un transporta situācija uh, objektīvi skatoties uzlabojas EFSI, SEF, Junker plāns, runāt par to visu nevajadzētu piemirst, ka infrastruktūras gadījumā ir diezgan grūti panākt sviras efektu. Kad mēs runājam par SEF, tad, protams, jāuzdod sev jautājumus, eh, kā tad ir ar šiem infrastruktūras līdzekļiem. SEF kontekstā galvenā prioritāte bija dzelzceļš, kas vismazāk piesārņo uh, vidi. Atrunājot par citām jomām, izšķirošas ir inovācijas, piemēram, alternatīvas degvielas, un runāt par iekšējiem ūdensceļiem, esmu gatava piestrādāt pie formulējumiem, kā tika ierosināts, bet mēs labi zinām, ka ir daži maršruti, kas ir labi attīstīti un tiek veiksmīgi izmantoti, eh, citi nav tik veiksmīgi izmantoti un situācija ir jāuzlabo. Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. jūlijam, pulksten 12. dienā. Un tagad nākamais darba kārtības punkts - Eiropas Savienības stratēģija par sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu. ITRE eh, komiteja ir atbildīga, mūsu atzinumu sagatavoja Monteiro de Agijār kundze. Muito obrigado, Sr. Presidente, <coughs> caros, caros colegas. Uh, relativamente a este parceiro. Paldies, priekšsādātāji, godatie kolēģi. Šīs atzinums. Uh, ir veltīts uh, Eiropas enerģijas resursiem, kas ir jādiversificē. Mums ir jāsasniedz enerģētiskā neatkarība. Mēs vēlamies lielāku caurskatāmību, mazāk diskriminējošo tirgu, jāuzlabo uh, glabāšanas kapacitāte un uh, jāuzlabo ostu pārkraušanas kapacitātes. Uh, svarīgas ir arī reģionālās ostas, mums ir vajadzīgi priekšlikumi par reģionālo sasaisti Un runāt konkrēti par vidi, te mums ir lieliskas iespējas dekarbonizēt mūsu ekonomiku jomā, kas stipri ietekmē gaisa kvalitāti. 93 grozījumi tika iesniegti par šo atzinumu. Es pati sagatavoju 11 grozījumus, pārsvarā tie tika pieņemti. Mēs strādājām kopīgi pie šī atzinuma un vēlos pateikties visiem ēnu referentiem. Mums ir izdevies vienoties uh, par, teksta, prie, par tekstu un domāju, ka šīs teksts var kļūt par strateģisku dokumentu transporta un enerģētikas nozarei. Protams, arī vides aspekti nedrīkst tikt piemirsti. Te mēs atsaucamies arī uz finansēšanu, kurai jābūt adekvātai un es vēlos uzsvērt šajā atzinumā to, cik svarīgu lomu stratēģijā spēlē ostas. Ostas ir platformas importam un eksportam, kā arī apgādē ar dabasgāzi. Tāpēc ostām jāpievērš īpaša uzmanība. Jāskata arī direktīva par alternatīvajām degvielām, jāizskata arī nacionālajie rīcības plāni, kas tiks iesniegti līdz 11. novembrim. Eh, jādomā par stimuliem, lai eh, optimizētu sadales un glabāšanas kapacitātes, un, kā es teicu, nedrīkst tikt piemirstas ostas, eh, jo ostas ir daļa no dabasgāzes tīkla. Tāpat Kā jau tika teikts, jārunā par alternatīvajām degvielām, jāuzlabo infrastruktūras, jāveic uh, dažāda apjoma projekti. Piemēram, te var būt runa par uh, gāzes vadiem Madeiras salā. Uh, arī zilie koridori reģioniem, uh, kas atrodas uh, visattālākā situācijā. Svarīgi ir pievērsties termināļiem un kuģu apgādes centriem. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir piedāvāt stimulus modernizēt kuģus, vajadzīgs finansiālais atbalsts jaunie, jauno kuģu būvēšanai, Un, kad runa ir par kopīgās intereses projektiem un dalību valstīm, jānodrošina laba un taisnīga piekļuve uh, gāzes tirgumu. Austrumu as, tā sauktā, rāda, ka pastāv iespējas nodrošināt apusējās plūsmas, kā piemēram starp Iberijas pussalu un Franciju. Dabasgāze un uh, naftas produkti ļauj mums diversificēt eh, degvielas apgādi Eiropas Savienībā un mums jāparūpējas par regulatīvo satvaru ar pienācīgu finansējumu, kā arī par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un uh, kuģniecības asociāciju piesaisti. Mēs uzskatām, ka vēl labāk jādefinē Eiropas Savienības stratēģija alternatīviem enerģijas avotiem. Paldies! Uh, mūsu uh, referente ir portugāliete, viņa šodien ir īpaši ģērbta, vakardienas notikumu dēļ apsveicam ar uzvaru uh, Eiropas čempionātā. Šī ir pirmā reize, kad uh, Portugāle uh, uzvarēja, un tas vēl bez Ronaldo piedalīšanās. Apsveicam! Eh, Fosters kundze. Yes. Otherwise I wouldn't have done it. yes, congratulations. Jā, es arī apsveicu. Džeki, saka priekšsēdētājs. Kristīna tomēr būs pirmā. E, ā, nē, es, nu labi, jā, protams. Paldies. Tereza nevarēja ierasties un uh, lūdzu mani atvainoties viņas vārdā un izteikties. Tas tiešām bija lieliska spēle vakar un uh, brāvo šai lieliskajai Portugāles komandai. Jāsaka, es atbalstīju Franciju, protams, jāatzīstas, bet uh, jums arī lieliska komanda, jā. Labi, par uh, Terezas teikto. Tereza vēlas pateikties uh, Klaudijai par uh, paveikto darbu, par lielisko kompromisu tekstā runa ir par atjaunojumu enerģiju un uh, par eh, ekonomikas dekarbonizāciju. Tekstā ir ievērots labs līdzsvars eh, starp izaicinājumiem no vienas puses un nepieciešamību veidot uh, enerģētikas savienību un um, meklēt LNG uh, ilgtspējīgus risinājumus. Ar ANU referentiem mēs esam vienojušies par zināmām prioritātēm, un mūsu prioritātes ir atspoguļotas tekstā. Nepieciešama infrastruktūra LNG termināliem, jaunas infrastruktūras uh, uh, būvēšana, uh, pieprasījums pēc gāzes Eiropā, šī pieprasījuma ņemšana vērā, esošas infrastruktūras saglabāšana un optimizēšana. Mēs vēlamies sasniegt arī klimata mērķus. Uh, kas, eh, kam jābūt ambicioziem un eh, konkrēti eh, atrunātiem tekstām. Paldies! Paldies un tagad Džeki Fosteri. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, par referentu teiktu nav ko iebilst par pirmo kompromisu. Vienīgais mums vajadzētu papētīt alternatīvas laukus, arī jūrniecības sektors mums ir ļoti svarīgs. Tad mēs varam, protams, koncentrēties uz atjaunojumu enerģiju, arī tīras eh, degvielas. Un eh, šeit jāpadomā par līdzsvaru. Mums ir mm, dažas problēmas ar kompromisiem. Viens no tiem ir tālāk par alternatīvo degvielu direktīvu. Te vajadzētu par to padomāt, jo mums jau ir alternatīvo degvielu direktīva, kas darbojas. Tā kā, ja mm, mēs ejam tālāk, uh, um, nu tad varbūt nevajadzētu tomēr iet tik tālu. Ehm, jāskatās, kas kur tiek eh, paredzēts. Un um, par um, vietām, kur notiek uzpildi, tas uh, varbūt tam jāpaliek dalību valstu ziņā un arī uh, degvielu atlasei jābūt dalībvalstu ziņā. Pēc uh, vajadzības dalībvalstīm jāskatās, lai mēs saglabātu šeit uz tirku balstīto pieju. Tas uh, pats uh, attiecas arī uz vides uh, ilgtspējīgiem risinājumiem. Arī šeit uh, kritērijiem jābūt uh, pieeja, kas balstās uz tirgus aspektiem, bet uh, Šķiet, ka priekšlikums ir labs un nitra komiteja tam var piekrist mm, atbalstīt eh, transporta komiteju šeit. Paldies. Paldies. Eh, nākamais runātais. Paldies priekšsēdētājiem. Radoškungs. Pamatmērķis. Uh, stratēģijas aštubrinātie dabasgāzi un gāzes glabāšanai eh, ir skaidrs. Un eh, tas skaidri izriet no teksta. Mm, tie ir sasniedzami mērķi. Dažādām grupām ir dažādi grozējumi eh, priekšlikumi, runājot par sašķidrinātās dabasgāzes patēriņu transporta sektorā. Un um, mm, grozījumi bijuši ļoti plaši. Mēs runājam arī par masīvo uh, sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanu. Jautājums ir tagad, eh, par kādu gāzi mēs runājam. Runa ir par sašķidrināto dabasgāzi, gāzi zem spiediena, eh, gāzi, eh, ko saražo destilēšanas veidā, par biogāzi. Ko tad mēs varam optimālāk izmantot? Kuru no visām šīm gāzēm? Tad arī par savietojamību jāpadomā, vai pastāv tehnoloģiski risinājumi, uz ko te var atsaukties. Alde grupa atbalsta pamatdaļu, mm, arī grozējums lielākoties, bet no manas puses paliek jautājums sašķirināta dabasgāze tiek izmantota masīvi, un tam ir jāparedz atsevišķi risinājumi. Paldies! Tagad Kīts Teilors. Paldies priekšsēdētājiem. Atvainojiet, nokavēju nedaudz, jūs um, sākāt diskusiju agrāk nekā pēc plāna bija paredzēts, bet nekas. Paldies priekšsēdētājiem, uh, paldies referentam un uh, ēnu referentiem par lielisko sadarbību pie šī dosjē. Ja. Un dažas pieejas ir ļoti labas um, šajā atzinuma projektā. Um, piemēram, uh, ka mums te nevajadzētu ne, ne ar ko aizstāt atjaunojamo enerģiju. Uh, resursi jāizmanto ilgtspējīgi un uh, jāpanāk dekarbonizācijas mērķi. Ļoti labi, ka LNG stratēģija iekļaujas plašākā klimata stratēģijā, ne, nevajadzētu aizmirst par COP21 vienošanos. Vajadzētu samazināt pieprasējumu, koncentrēties uz energoefektivitāti un uh, fosilo kurināmo izņemšanu no tirgus līdz 2050. gadam. Uh, Neskatoties uz to, šajā atzinumā par LNG tiek runāts diezgan entuziastiski. To uzskata par dzīvotspējīgu opciju, lai aizstātu konvencionālo kurināmo. Pat, um, ja LNG ir mazāk uh, NOX, uh, sāra, um, CO2 un uh, cieto daļiņu nekā konvencionālajā kurināmajā, tas ir fosilais kurināmais pēc būtības. Tā kā mm, pārējais pasākumu periodā tas ir skaidri uh, jāpasaka. Infrastruktūras izmaksas ir ļoti augstas, un tam vajadzētu būt proporcionālām tai peļņai, ko var gūt izmantojot LNG transporta sektorā. Atzinuma projekta. Uh, mēs redzam, ka lielākoties grozījumos runa ir par komisijas motivāciju un dalībvalstu motivāciju finansēt vairāk LNG infrastruktūru. Es personīgi to uzskatu par satraucošu tendenci. Vēlos izmantot izdevību, lai brīdinātu kolēģus. LNG dabasgāze nevar panākt dekarbonizāciju, ko vēlamies transporta sektorā, lai sasniegtojas klimata mērķus līdz 2050. gadam. potenciāli CO2, potenciālais CO2 samazinājums ir ierobežots, un ja mēs investēsim vairāk uh, LNG uh, nekā citos uh, ilgspējīgākos risinājumos, un tas var, tam varētu būt bloķējošs efekts, un investīcijas var neatmaksāties. Mums jārespektē tehnoloģijas neutralitātes princips. Šobrīd um, par to netiek piedomāts. Un um, Mm, nepieciešama ilgspējīga atjaunojamās enerģijas stratēģija un publiskas finansējums jāpalielina, un um, ilgspējīga elektrifikācija ir kaut kas, mm, par ko vajadzētu padomāt. Un tad arī slānekļa gāze. Tas arī ir uh, tas punkts, par ko aizmirst, bet uh, kas arī nākotnes iespēja. Uh, Paldies vēlreiz referentam un priekšstādātāji arī jums. Paldies, Dīters Koh, lūdzu. Paldies, paldies arī Klaudijai par lielisko kompromisu priekšlikumu. Es uh, tam piekrītu. Tikai dažas lietas, kas mums ir svarīgas par visām alternatīvām degvielām runājot. Vajadzētu paredzēt attiecīgu lietotājiem draudzīgu infrastruktūru. Runājot par jūru un uh, iekšējas kuģniecības ostām, tam ir mm, ļoti svarīgi uh, uzdevumi, uh, jānodrošina transporta veidu savietojamība šajos mezglos. Mums vajadzētu domāt par visu transportu LNG Eh, transportēšanai. Arī dzelzceļa transports eh, te varētu būt interesants. Mums būtu ilgtspējīga iespēja, lai eh, transportētu LNG no A uz B. Tāpēc lūdzu atbalstīt manu grozījumu 90. Paldies, Izabela Demonte nākamā. Paldies! Es vēlos apsveikt referentu. Nu, vispirms eh, eh, runājot par vakardienas spēli un rezultātiem, bet eh, tad arī ar lielisko ziņ ziņojumu. Atjaunojamā enerģija mums visam ļoti svarīga un alternatīva alternatīvās degvielas kā tādas mums eh, nu, ļoti relevantas arī refit kontekstam. Tas ir eh, atvinot domājot par um, jūras transporta aprīkošanu. Tur varbūt mēs neesam vēl tik tālu jāpadomā par piegāžu drošību ne tikai ostās, bet arī starp punktos, degvielas pildes stacijās, kā tiek veiktas piegādes tur, par kravas mašīnām runājot. Iespējams, ar gāzi varēs uh, uzpildīt šīs kravas mašīnas. Un, un, kad mums bija TNT dienas, um, Tā mēs redzējām, ka investīcijas šajā jomā jau notiek. Bet neesam vēl tik tālu, lai apgūtu šo tirgu segmentu. jānodrošina vienlīdzīgas iespējas visām degvielām. Tad astoties grozējums vēlos jums atgādināt par to lauksamniecība. tur vērojami zinām sasniegumi, un tad 48. Eh, vēlamies tur pārobežu kontekstā optimizēt situāciju un optimizēt arī izmantojamās iekārtas. Paldies, Gezina Meisner. Paldies. Mums eh, šodien maz laika. Kaut ko, lai, ko lai saku, ref, Paldies referentei. Kompromisi ir labi. Uh, eh, ITRE, NV, TRAND, eh, visur tiek skatīts uh, šis LNG jautājums šodien, un kā mm, Gīferkungs teica, uh, protams, tā nav ilgtspējīga degviela, bet tas ir svarīgi, ja runa ir par emisiju samazināšanu. Mm, teiksim, ja kuģi izmanto LNG, mm, tad tie var samazināt. Uh, emisiju um, sliekšņus. Mums uh, šim nolūkam ir paredzēta stratēģija, ko šobrīd īsteno, un var transportēt ar vilcieniem, var transportēt ar kuģiem. Um, Iekšējā kuģniecībā, piemēram, runa ir par uh, LNG transportēšanu, tātad um, ar LNG, uh, LNG izmantojums gan uh, kravas mašīnām, gan kuģiem. Uh, Elektrifikācija šeit arī svarīga tēma. Jāskatās, kā elektroenerģija tiek saražota, ilgspējīgi vai nē. Vācija nevēlas, nevēlamies izmantot offshore enerģiju, mums nav infrastruktūras, mm, lai novadītu tālāk ilgspējīgi saražoto elektroenerģiju. Visur ir, visur tiek būvēts, arī lai sasniegtu COP21 mērķus un būtu labāk gāzes vietā izmantot biogāzi. Uh, Tas būtu ilgspējīgi, tas būtu atjaunojami. Un praktiski no atkritumiem tiek saražota šī biogāze dažreiz. Un, uh, bet LNG stratēģija, protams, ir svarīga Eiropai. Un uh, arī finansējums, um, finansējumam jābūt korektam. Vienkārši nevajadzētu aizmirst arī par citiem saistītiem aspektiem. Paldies, uh, Kristīna. Paldies priekšsēdētājiem. Alternatīvo degvielu attīstīšana ir fundamentāla lieta. Varat runāt par alternatīviem degvielām arī gāzei, lai sasniegtu klimata mērķus es un īpaši transporta sektorā. Tāpēc mūsu komitejai jāieņem ambiciozā pozīcija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un tās izmantošanu. Vajadzētu atsaukties uz biogāzi. Uh, un uh, ilgtspējīgu en elektroenerģijas uh, saražošanu. Uh, vajadzētu uh, atsaukties arī uz uh, degvielu kvalitāti un atjaunojamās enerģijas uh, direktīvām. Uh, Tas ļaus izveidot labu fundamentu arī LNG izmantošanai un pieprasīt no komisijas jaunu priekšlikumu pēc 2020. gada, lai sasniegtu transporta mērķus līdz 2030. gadam, runājot par atjaunojumu enerģiju, runāt par degvielām, ko izmantojam transporta sektorā. Ļoti konkrēti vajadzētu iekļaut referenci uz iespēju paredzēt divu ekvivalentu lai e, informētu patērētājus. Mums attiecīgi grozījumi, kas cerams tiks atspoguļot kompromisā. Paldies! Noslēgumā pats pieteicos. Gezina Meisnere, tev pilnīgi taisnība. Mm. Nevajadzētu vienpusē to skatīt. Mums nepieciešamas visas inovācijas, visas alternatīvas, bet ir viena alternatīva, kur nav vajadzīga infrastruktūra, kur nevajag neko mainīt. Uh, nevajadzētu mazotu izmantot um, kuģiem atklātajā jūrā. Uh, mazots ir uh, jēlnaftas uh, industrijas atkritums praktiski, to pati tā teica, tas ir bīstami, salīdzinot ar dīzeli. Dīzelis nevienam nav tāds brīnum līdzeklis vai brīnum ierocis, bet salīdzinot dīzeļdegvielu un mazotu, dīzelis ir absolūti vidē draudzīgs. Uh, tad eh, aizliegsim mazotu. Tas mums jāpalīdzēs, jo eh, tas ir bīstams atkritums, kas, eh, ko vajadzētu vispār iznīcināt adekvātā veidā. Un, ja novērsīsim šos riskus, tad neva, nevajadzēs iztērēt um, tik lielas naudas seko uh, likvidēšanai. Varbūt uh, vienā dienā tas nenotiks, bet um, Eiropā praktiski jau gandrīz tā kā esam tik tālu, bet pasaules līmenī vēl nē, bet emisijas jau ir prārobeža emisijas, nāk no visas pasaules, tā kā vajadzētu uh, pēc satiekties. Tagad došu vārdu komisijai. Antonio Trikas no DigiMove. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji. Mm, paldies arī referentei par kompromisu un, un uh, priekšlikumu. Un komisija piekrīt uh, uh, grozījumiem. Un piekrītam arī komentāriem, kas izskanēja šīs diskusijas ietvaros. LNG sašķidrinātā dabasgāze ir nepieciešama, lai daudz veidotu mm, to degvielu miksi, ko izmanto transporta sektoram, īpaši kuģniecībā. Jādomā par CO2 samazināšanu, īpaši uh, bagātinot LNG ar sintētisko gāzi vai biogāzi. Varam šādi saražot ar tīrāko elektroenerģiju. LNG var arī uh, samazināt uh, piesārņojumu, uh, LNG satura mazāk cieto daļiņu. Tas ir svarīgi kuģniecībā. NOX samazinājums uh, ir par 75%, izmantojot LNG. Un komisija strādā pie LNG veicināšanas. Vēlamies uh, īstenot eh, direktīvu par alternatīvo infrastruktūru, mm, kā Demonti kundze teica, dalību valstīm būs jāiesniedz nacionālajie plāni. Šā, šī gada decembrī, novembrī atvainojiet, mēs eh, strādājam arī pie jaunā sastarpējuma standartam, arī EMSA piestrādā pie dokumentiem eh, par drošību un apmācību on uh, eh, Europe Connecting Facility uh, atbalsta šos projektus, uh, runā gan par elektroenerģijas saražošanu, gan par mm, kūtniecību un ceļu satiksmi. Labi, un tagad uh, Eiropas kausa ieguvēja lūdzu vēlreiz vārds. Paldies! Un paldies visiem, kas apsveic ar Portugāles izlases uzvaru. Jā, Ronalda nebija lau uz lauka, bet uh, viņš eh, lauku tomēr neatstāja. Viņš uh, turpat vien uh, darbojas, uh, pat ja tas bija ēnām, bet uh, tomēr palīdzēja mm, komandai gūt uzvaru. Paldies visiem kolēģiem par komentāriem, par groziem, priekšlikumiem, par prioritātēm. Mums te ir. Um, atzinums, kas uh, balstās uz konsensu, kas uh, iezīmē stratēģiju alternatīvām uh, enerģijas avotu daudzveidošanai. Vēlreiz uh, pateikšos par komentāriem, par pienesumu, ainu referentiem paldies par darbu un uh, paldies sekretārātam par palīdzību gatavoju šo dosiju. Paldies! Uh, balsosim 1. septembrī. Uh, tā ceturtdiena. Nākamais punkts darba kārtība - tehniskas prasības tiecībā uz iekšēju ūdens ceļu kuģiem. Došu vārdu Iva Beletam. Dankeschön, Herr uh, Prezidents. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, uh, Maikl. Man nav jāskaidro. Uh, par ko te ir runa. Man, mums nav daudz laika, cik sapratu, ka pavisam īsi. Devietajā punktā ja, praktiski viss ir izskaidrots īpaši skaidrojošajā paziņojumā. Tur ļoti labs kopsavilkums tam, kas tika paveikts eh, pagājušajā gadā, runājot par harmonizācijas aspektiem iekšējo ūdensceļu kuģiem. Ka pirms diviem gadiem mēs eh, uzsākam uh, šo darbu. Mēs toreiz izlasījām pirmo priekšlikumu un izlēmām, ka pēc diviem mēnešiem viss būs beidzies, bet tad sākās uh, cīņa starp iestādēm, īpaši padomi. Uh, tas prasiet daudz laika un daudz uh, neformālās sanāksmes, bet tagad rezultāts ir tiešām apmierinošs. Sarunas notika Luksemburgas un Nīderlandes prezidentūra laikā. Atskatāmies uz ļoti labu sadarbību, īpaši ar Nīderlandes prezidentūru kurai vēlamies no sirds pateikties par um, veiksmīgu no, nu, sarunu noslēgšanu. Visvarīgākais uh, uh attiecas uz delģētiem aktiem to izmantošanu. Jūs zināt, ka šis dosie eh, bija tāds pārbaudījums. Varam paliek pirmais gadījums starp iestāžu nolīgumam, kas bija uh, jauns, pirms pāris mēnešiem kaut kas pavisam jauns star, ar padomu komisiju, un tas bija šis pārbaudējums, tas tests, mm, kad padome pirms gada ierosināja parlamentam ieviest dinamisku referenci tehniskā standarta pēdējai versijai. Parlaments negribīgi uh, uh, iedziļinājās šajās sarunās, jo uh, parlamentam nebūtu efektīvas kontrolas pār pārskatītiem nākotnes standartiem. Un tāpēc mēs ierosinājām alternatīvo priekšlikumu. Padome pēc tam vēlējās paredzēt drošības klauzulu situācijām, kur standarta nav. Un tas atkal var apdraudēt navigācijas drošību vai vides standartu, standartus uz, uz mm, pirmā skatu uz, acu uzmetiena, tas bija labs risinājums, bet uh, sīkāk apskatot, uh, parlamentam nebija iespējas piesaukt uh, šo drošības klauzulu, tā kā praktiski mēs nevarējām piedalīties likumdošanas procesā, tāpēc mēs nevarējām akceptēt šo padomas priekšlikumu. Runājam par citām iespējām, un tagad mums ir risinājums palikt pie deleģētiem aktiem. Esmu pārliecināts, dārga kolēģi, ka ar šo trialogu rezultātu, ar sesnī standarta izmantošanu, esam apmierināti, un ja notiek standarta uzlabošana vai groziešana, tas notiek tikai izmantojot delģētos aktus, tas nozīmē ar parlamenta uh, iesaistīšanu. Un par trim lietām panākt vienošanās. Nevaram garantēt, ka šie harmonizētie standarti kas praktiski ir galvenais mērķis šajā likumdošanā, ka šos harmonizētos standartus arī paplašinās uz iekšā ūdensceļu kuģiem visās dalību valstīs. Un otrais punkts. Um, um, mēs panāksim uh, birokrātijas samazināšanu, kas uh, ir labi. Tas ir labs kompromiss. Mēs uh, eh, izvērāmies no administratīvā sloga. Un uh, trešais, uh, Eiropas parlamenta kompetences paliek neskartas. Un tāpēc aicinu Trump komiteju atbalstīt uh, uh, padoms uh, pirmo lasējumu un pieņemt uh, rekomendāciju uzmetumu otriem lasējumam. Paldies arī tev, Maiku. Tu spēlēji ļoti svarīgu lomu šajā procesā. Vēlos pateikties arī koordinatoriem un kolēģiem, anu referentiem, TRAN komitejas sekretariātam, īpaši Dominik... Dominikai. Nepamanīju tevi, atvainoju. Mēs lieliski sadarbojamies arī ar EP juridisko dienestu, kas mums arī ļoti palīdzēja, un politisko grupu konsultanti, komisija un Nīderlandes prezidentūras iesniegs paldies par šo darbu. Paldies! Un uh, es vēlos pateikties arī tev, kā referentam, ja bez tevis tas mums nebūtu izdevies. protams, kopīgiem spēkiem, bet, um, nu jā, tagad mums ir šī uzvara un daudzietie akti, tā bija laba sadarbība ar labu rezultātu. Vispār nebija paredzēta nekāda diskusija, bet ja kāds ļoti vēlas izteikties, ļoti steidzami, kādam varbūt kaut kas jāpasaka, Kīts Teilors. Paldies. Uh saka Tēlor kungs. Es vēlētos pateikties referentam īpaši par to, ka jūs iestājaties par Eiropas parlamentu lomu kā likuma devēja statusā tieši deleģēto aktu sagatavošanā. Paldies! Un eh, pateicoties par to, mēs nekad neiesniegsim grozījumus. Jā, un, protams, gazīnai tad arī vārdu. Tad es varu tikai pievienoties Teilora kungam saturiski. Tiešām ļoti sarežģīts dosie, bet ļoti labi, ka mēs uh, neesam atteikušies no mūsu tiesībām labi, kā mēs rīkojamies vienoti, un jūs izrādījāt arī diplomātiskās prasmes, Nīderlanda mums palīdzēja. Paldies par to, ka viss ir izdevies bez jums tas tiešām netiktu sasniegts. Paldies, lieliski! Visi esam ļoti apmierināti, un tagad man tikai vēl jāpiemina sekojošais. Grozījumi jāiesniedz līdz 14. jūlijam, arī vēsturiski datums, tad 14. jūlijā līdz 2012. var vēl iesniegt grozījumus. Tā ir formalitāte, jo trialoga rezultāti tika apstiprināti 7. aprīlī komitejā. Bet teorētiski uh, var arī otrajā lasījumā iesniegt grozījumus. Kompromiss tiks apgāsts, ja kaut viens grozījums parlamentā tiktu pieņems. Tad mums ir tiesības iesniegt grozījumus, bet apzinieties lūdzu, kādas ir sekas. Es jau informēju būtībā gan padomi, uh, gan prezidentūras pārstāvjus par mūsu uh, balsojumu tā kā tikai informācijas nolūkiem. Protams, pastāv tiesības iesniegt grozījumus, bet mēs ceram, ka tādu nebūs. Paldies! Un tagad uh, uh, ostas, ostu caurskatāmība un piekļuve uh, tirgum. Uh, referents nav klāt? Nē, nē, tomēr ir. Atvainojiet, nepamanīju jūs. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Vēlos pieminēt tikai pāris punktus. 27. jūnijā esam panākuši vienošanos ar Nīderlandes padomas prezidentūru, un rezultāts parlamentam ir šāds. Domāju, ka varam būt apmierināti ar sasniegto. Protams, visu neesam panākuši, bet tomēr esam panākuši daudz. Un tāpēc referenti no ECR Uh, no tautas uh, partijas, no ALDE, no GOE. Uh, par zaļiem es neatceros, manuprāt, viņu pārstāvis nebija klāt. Nu, katrā gadījumā mēs ceram, ka arī zaļo politiskā grupa mums piekritīs vai vismaz būs noskaņota maigāk nekā sākumā. Liberalizācija un tirgus piekļuve ir jau nosaukumā, tad runa ir par ostu darbības organizāciju. Uh, Te bija trīs punkti, kas īpaši svarīgi eh, - tiesības uz eh, streikošanu, uz eh, organizatoriskiem aspektiem. Te mēs nedaudz vairāk esam sasnieguši nekā dzelzceļa paketē par uh, uzņēmumu operatīvo darbību un izņēmumi, tad te ir izņemts aspekts par apmācību. Otrajā sadaļā esam svītrojuši ločus. Un vēl viena problēma. Tad, dažāda veida buksīru piederība, ostu pakalpojumi, kā teica daudzi, var tikt mazināta, to kvalitāte var tikt sagrauta, laižot tirgū citu valstu piedāvātājus. Mēs neuzstājām, kā obligāti jābūt tad, valsts karogam, tad viena, tā teikt, dzimtenes karogam. Tas sagrauta mūsu iekšējo tirgu, bet mēs uzsvēram, ka nepieciešams uh, ievērot darba likumdošanu, sociālo likumdošanu un kolektīvos līgumus, ja tādi pastāv. At, daži aspekti, ar kuriem neesam apmierināti, piemēram, ostu autonomija. Mēs zinām, ka spāņu kolēģi un īpaši Spānijas valdība te saskata lielas problēmas. Spānija gribētu daļu no ostu nodevām noteikt centralizēti no Madrides. beigās mēs eh, tomēr neesam panākuši pietiekoši labu kompromisu, kas ļautu tā rīkoties. Un Francijas valdība un Itālijas valdība te eh, ļoti iesaistījās diskusijās, bet tomēr kompromiss nav sasniegts. Protams, teksts tagad ir jāpārstrādā, jāsaskaņo, piemēram, preambula ar normatīvo daļu Turklāt līdz balsošanai vēl ir jāpabeidz kāds darbiņš. Mēs vēlamies sagaidīt otro konkurētspējas direktorāta priekšlikumu par blokveida izņēmumiem. Tad pirms mēs būsim redzējuši šo tekstu, grūti ir kaut kam piekrist. Uh, Nīderlandes transporta uh, ministrs un es mēs kopā sagatavojām vēstuli transporta komisāram, uh, ar uh, mūsu nostāju. Mēs norādījām arī, ko vēlētos grozīt, bet mēs neesam uh, būtībā pamat sarunu partneri komisijai. Tomēr mēs uh, nevaram pieļaut, ka no vienas puses mēs pieņemam tiesību aktu, un no otrās puses komisija ar tādu vienpusējo darbību to sagrauj. Paldies, jā, paldies. Lielas paldies referentam, paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Procedūra turpinās, un līdz ar to esam noslēguši eh, mūsu darba sēdi. Gesīna izteiksies noslēgumā. Paldies! Eh, ostu pakete ir ļoti svarīga. Divas iepriekšējās paketes ir izgāzušās. Un tāpēc es piekrītu referentam. Mēs neesam saņēmuši simtprocentīgi to, ko bijām vēlējušies, bet esam sasnieguši ļoti labu rezultātu. Paldies par to, ka jūs bijāt gatavi uz kompromisu un pārstāvējāt arī parlamenta nostāju. Tagad esam panākuši caurskatāmību, arī elastību. Tas ir lieliski, jo mūsu ostas ir ļoti dažādās situācijās. Pat iepriekš tas nebija iespējams, bet šoreiz referentam ir izdevies panākt kompromisu. Paldies par to. Jā, paldies, saka priekšstādājs, paldies arī jums. Tad, uh, mēs sakām, ka uh, māksliniekiem aplausi aizvieto maizi, un tas attiecas arī uz politiķiem. Paldies! Uh, pēc īsa pārtraukuma turpināsim koordinātoru sēdi.